Very good. Very good. A warm welcome, uh, dear colleagues. Godātie kolēģi, priecājos jūs visus šeit redzēt. Cerams, ka varam sākt šīs pēcpusdienas svarīgo sanāksmu. Esmu Liba komitejas priekšādātājs un man ir tas gods un prieks šeit sveikt kolēģis no par citiem parlamentiem un vi mūsu godājumos viesus. Šī ir ļoti svarīga sanāksme. Runāsim par diviem ANO globālajiem paktiem Liba komitejas vārdā runāju es. Esam uh, uz šo procesu aizsākuši. Tas ir process, kas prasa daudz laika un resursu, un, protams, ka tas ir ļoti aktuāls jautājums šobrīd, tāpēc mums šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, svarīgi, lai mēs ar parlamentāriešiem varam apmainīties ar viedokli, viedokļiem. Un, nu, protams, ka grib mūsu vidū sveikt visus uzaicinātos godājumos viesus. Mums pievienosies arī vēl laika gaitā, pēcpusdienas gaitā citi viesi. Pēcpusdienā mana kolēģi Vikstrēma vadīs otru paneli, bet man ir tas gods vadīt šo pirmo panelu. Tātad godātie parlamenta deputāti, godātā dodājas komisāra Abramopulas kungs, godātie analogsta komisāri, viesi un runātāji priecājos, ka var atklāt šo starpparlamentu komitejas sanāksmi, jeb saistnēmā ICM, kopā ar manu kolēģi Švicas kundzi, kas pārstāv AFET komiteju un Lība komiteju ar šo komiteju, abas ir atbildīgas par šo sanāksmi. Diemžēl eh, ziemas apstākļu dēļ Sofijā Džema Grozdanova, kas ir ārlietu komitejas pārstāve no Bulgārijas eh, parlamenta, nevarēja ierasties Briselē šodien. Viņa atvēsot atvainošanos, kā jau teicu, līdz ar to otro sarunu paneli vadīs Cecīlija Vikstrēma. Godātie kolēģi, priecājos, ka jūs esat tik daudz, daudz skaitlīgi ieradušies uz šo svarīgo ICM, jo šajā procesā visi cieši iesaistāmies. Ir 33 deputāti no pa, nacionāliem parlamentiem, dažādām parlamentu palātām, no 19 dažādām dalībvalstīm un no vienas Eiropas ekonomiskās zonas valsts Norvēģijas. Man, tas ir skaidrs, man liekas, tas ir skaidrs rādītājs, cik interesēti ir nacionālajie parlamenti šīs dienas tēmā. Eiropas parlaments un īpaši Lībe komiteja, kā jau teicu, ir pievērsuši lielu uzmanību procesam, kas novedz pie šiem mano globālajiem paktiem. Turklāt mēs atzīstam, ka tādējādi rodas vēsturiska iespēja īstenot virkni principu un saistību attiecībā uz starptautisko migrāciju visās tās dimensijās. Mēs neviens eh, ne, neesam neesam tādā situācijā, ka nesaprast, cik sarežģīta šī joma ir. Jau 2016. gada septembrī Eiropas parlaments ar delegāciju, ko vadīja Cecīlija Vikstrēma, tika pārstāvēts eh, bēgļu migrantu samitā, kur tika pieņemta Ņujorkas deklarācija. Tātad Lība komiteja jau no paša sākuma ir bijis iesaistīta šajā darbībā. Piedalījāmies arī rīcību apstiprināšanā, kuru mērķis bija aktīvi līdzdarboties un dot ieguldījumu šajā procesā. Kopš šī brīža ir notikušas dažādas sanāksmes Lība komitejas ietvaros, kurās laiku esam veltījuši šiem globālajiem paktiem sadarbībā ar citām komitejām, tādām kā AFET un DEVE, jeb attīstības komiteja. Vēlos teikt paldies visiem viesiem, kas ieradušies šeit un bijuši mums līdzās visu šī procesa gaitā. Šodien mums būs kolēģi iespēja tikties ar pārstāvjiem no nacionālajiem parlamentiem. Sanāksme tiek organizēta kopā, sanāksme organizējam kopā ar AFET komiteju un līdzdarbojas visu šī procesa iesaistītās puses. Te ir arī, komis, arī komisārkungs ir pie mums. Mēs vēlējāmies pēc iespējas vairāk iesaistīt Nacionālo parlamentu kolēģus, jo saprotam, ka lielā, ļoti lielā mērā šīs debatas eh, aktualizēs tieši nacionālā līmenī. Lūdzu, atzīmējiet, ka tīri praktiski apsvērumu dēļ tulkojums šī sanāksmes laikā būs pieejams visās ES oficiālajās valodās, izņemot gēlu valodā. Esam sanāksmi struktūrējuši vienkāršā veidā, tā lai atvieglotu piedalīšanos šajos abos paralēlajos procesos. Pirmais panelis apspredīs globālo paktu par bēgļiem, tātad pirmais temats, un otrs temats pievērsīsies globālajiem paktam par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju. Visi uzaicinātie runātāji ir tādā vai citādā mērā dažādos līmeņos iesaistīti šajā procesā un abu dokumentu sagatavošanā. Mēs domājam, ka šie dokumenti varētu kalpot mums kā kompass, lai pārvaldītu pildītu cilvēces mobilitāte pasaulē turpmākajos gadu desmitos. Eiropas parlamentā mēs gatavojam rezolūciju, kas būs gatava martā tomēr gala rezultāts, protams, būs tāds kopīgs process, un mums visiem jādara viss, kas iespējams, lai šo procesu, lai šajā procesā veidotu vienprātību. Domāju, ka šī sanāksme pilnīgi noteikti būs būtisks solis ceļā uz to. Un visbeidzot, man šķiet, ka Eiropas parlamentam vajadzētu līdzdarboties arī konferencē, kas tiks organizēta Mārakā šī gada decembrī. Un es domāju, ka Eiropas parlaments gal galā kā daļa no komandas no Eiropas Savienības varētu dot vērtīgu ieguldījumu balsu daudzveidīgumā debatēs, kas kas arī sināsies par mūsu likumdošanas lomu attiecībā uz jautājumiem tādās jomās kā migrācija un patvērums ES. Un šādā pozitīvā garā es tālāk ar prieku došu vārdu savai kolēģei Andijai Kristējai, kas ir no AFET komitejas. Lūdzu, kolēģi, jūs tad varat AFET komitejas vārdā izteikt savas piezīmes. Paldies! Lies paldies! Saka Kristējās kungs, paldies, Murāš kungs, ka organizējāt šo ICM šodien. Paldies mūsu kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem par to, ka viņi mērojuši garo ceļu uz Briseli, lai piedalītos šajās debatēs. Ārkārtīgi priecājos, ka mums ir šī iespēja padziļināti ar parlamentāriešiem apspriest šo tēmu, un viņi ir no visas Eiropas Savienības. Tēma ir ārkārtīgi nozīmīga. Eiropas parlaments ir vienmēr lielā mērā atbalstījis ANO vadītos centienus veidot globālu ietvaru migrācijai un bēgļu jautājumiem, tāpēc uzmanīgi sekojam līdz globālo paktu pieņemšanas procesiem, Tas aizsākās jau 2016. gada ANO bēgļu samita un mi, bēgļu migrantu samita laikā. Tur ietilpst arī pagājušā gada konsultācijas un situācijas izvērtējums. Mēs uzmanīgi sakojam līdz arī starpvaldību sarunām, kas nu pat aizsākušās. Mēs savu balsi vēlamies padarīt dzirdamu šai sarunu gaitā, sagatavojot to starp arī plenāru sēdes rezolūciju, kas tiks pieņemta marta plenāru sesijā. Migrācija ir globāla realitāte, kā to norādīja ANO ģenerālsektors savā nesenajā ziņojumā. Migrantu skaits eh, tiek lēsts 260 miljonu uh, apmērā visā pasaulē, un tas visdrīzāk pieaugs uh, arī turpmāk. Bruņoti konflikti, nabadzība, klimata pārmaiņa, demogrāfiskās tendences un ar vienu pieaugošā labklājības plaisa starp dažādām pasaules malām pilnīgi noteikti spiedīs cilvēkus atstāt mājas labāks nākotnes meklējumos. Migrācija ir parādība, kas neizzudīs uh, vienkārši tāpat vien, un neviena valsts nespēja viena pati efektīvi šo jautājumu risināt. Tāpēc mums nepieciešams strādāt strādāt plecu pie pleca ar citiem, lai rastu veidus, kāpēc iespējas labāk risināt migrācijas jautājumus un piespiedu pārvietošanās jautājumus tā, lai um, tas nāktu par labu migrantiem, bēgļiem, kā arī zin uzņēmē, uzņēmējām, sabiedrībām un izcelsmes valstīm. Mums ir vajadzīgi startautiski noteikumi, kas pārliecinās, ka migrācija not, norisinās sakārtoti, ka bēgļi un migranti tiek pasargāti no izmantošanas un eksploatācijas un ka tiek maksimizētas starptautiskas migrācijas iespējas. Tieši tieši tāpēc. Tieši tāpēc tiek gatavoti šie globālie akti migrācijai un akts, globālais akts spēgļiem. Tā ir pirmā reize, kad valdības ir apsēdušās pie viena galda, lai vienotos par kopējiem principiem, kas ļautu risināt migrācijas un bēgļu jautājumus globālā mērogā. Sākotnējie uzmetumi, kas tika publicēti pirms pāris nedēļām, norāda uz virkni kopējiem principiem un saistībēm. Es, es uzskatu, ka tas viss kalpos par labu pamatu tālākām valdību sarunām un ar nepacietību gaidu iespēju uzklausīt mūsu runātāju viedokļus, tāpat arī uzklausīt kolēģis no nacionālajiem parlamentiem. Paldies priekšādātāji. Es paldies Kristējās kungs un kā jūs kolēģi redzat, Kristējās kungs ir no AFET komitejas, no tātad lūk, tas liecina par mūsu holistisko visaptvarošo pieeju pieeju attiecībā uz šiem dokumentiem. Tāpat arī no viesu saraksta, kā jūs redzat, eh, um, viesi pārstāv daudzas dažādas jomas, un jūs redzat, ka mēs tādējādi vēlamies visus resursus izmantot. Un sākotnēji sākuma runu, tātad atslēgu vārdus mums teiks komisārs Avaram Mopolis. Viņš no paša sākuma ir bijis šajā procesā cieši iesaistīts un vēlos eh, tiešām noliekt galvu viņa padarītā darba priekšā saistībā ar šiem procesiem. Komisāra Avaram Mopolis, lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšsādētāji, Klodi, paldies tev. Godātie parlamenta deputāti, godātie Nacionālo parlamentu pārstāvi. Es ārkārtīgi priecājos, ka var būt šodien ar jums un apspriest e, šo procesu, kas, kam līdz šī gada beigām vajadzētu nope, novest pie abiem globālo aktu apstiprinājumiem, tātad e, globālais akts par migrāciju un par bēgļiem. Tātad drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju. Priecājos, ka mūsu vidū ir pārstāvi no UNCHR, ir pienācis kritiski svarīgs brīdis starptautiskās sadarbības vēsturē, un tas notiekošais tālāk definēs to, kurp dosimies nākamajās paudzēs. Tā ir unikāla iespēja. Iespēja attīstīt plašāku, visaptverošu izpratni par to, kā cilvēcīgi un efektīvi pārvaldīt migrāciju un darīt to kopīgiem spēkiem jau šobrīd un ilgtermiņā. Eiropas Savienībai šeit ļoti nopietnu lomu spēlējam. Kā jūs varbūt zinat, pagājušajā nedēļā es biju Ņujorkā, tikos ar ANO ģenerāla sekretāra Gutjēresu, tikos arī starptautiskās migrācijas īpašo pārstāvi Lizu Hārboru un ANO ģenerāla asamblijas prezidentu Lēterkungu. Viņi vēlas, lai Eiropa spēlētu vadošo lomu šais sarunās. Pēdējo trīs gadu laikā Eiropas Savienība jau ir spēcinājusi sadarbību ar svarīgākajiem partnervalstīm. Un mūsu interesēs ir konsolidēt globālo sadarbību. Kāpēc? Pirmām kārtām tāpēc, ka mūsu pilsoņi vēlas, lai mēs labāk pārvaldītu migrāciju. Viņi to pavisam pamatot arī pieprasa. Otrām kārtām, tāpēc, ka šis nav nacionāla mēroga vai Eiropas mēroga atbildības jautājums, bet gan globāls jautājums. Un trešām kārtām, tāpēc, ka mums ir jābūt labāk sagatavotiem, mums jābūt gataviem nākotnēji. Un nudien mēs varam sastapties nākotnē arī vēl tālākām un citām krīzēm, bet nevaram vairs tās sagaidīt nesagatavot, tā kā tas bija pirms četriem gadiem, kad Eiropa piedzīvoja bezprecedenta migrācijas vilnu un nebija gatava reaģēt uz to. Turklāt ļoti savlaicīgi no Eiropas perspektīvas, ņemot vērā šo ļoti trauslo migrācijas situāciju, ir reaģēt uz šo situāciju, un reakcijas spēja ir tālāk jātīsta. Šim aktam, lai, lai šajā aktā mums jāpanāk atbilstīgs līdzsvars, līdzīgi kā to centāmies saglabāt mūsu visaptvarošajā migrācijas politikā. pieeja, ko esam izstrādājuši kopīgiem spēkiem šeit Eiropā pēdējo trīs gadu laikā, ir nesusi rezultātus. Jā, 2017. gadā ieceļoš, ieceļojošo skaits ir par 20% mazāks nekā 2014. gadā pirms krīzes. ES ārējās robežas ir labāk aizsargātas lab, tās tiek labāk pārvaldītas. Ar mūsu atbalstu arī dzīves apstākļi migrantiem trešās valstīs ir būtiski uzlabojušies, ir īpaši tas attiec uz Turciju. Un patvēruma pie, pieprasījumu skaits samazinājies par 50%, un dalība valstis ir pātrinājušas pieteikumu izvērtēšanu esam uzlabojuši centienus eh, nelikumīgos migrantus nosūtīt atpakaļ, tāpat laikā palielinot juridiski drošus un likumīgus ieceļošanas veidus. Mums, mēs domājam, ka šai pieeja jāatspoguļos arī turpmākajos tiesību aktos un globālajos aktos. Un tāpēc šajās diskusijās par globālajiem aktiem mums ir jāizmanto iespēja, lai mainītu šo kopējo narratīvu, jeb diskursu par migrāciju Eiropā un pasaulē. Un te nu es vēlētos uzsvērt, cik lielā mērā šeit paļaujos uz jums, uz Eiropas parlamenta deputātiem un uz nacionālajiem parlamentu deputātiem, lai jūs nododat šo vēsti tālāk Eiropas pilsoņiem par migrantiem, pamatojoties uz faktiem un nevis kaut kādiem mītiem. Un šai saistībā vēlos arī jums padalīties šādās piezīmēs par šiem minētajiem globālajiem aktiem. Iesākumā pievērsīšos globālajiem aktam par bēgļiem. Piespiedu pārvietoto personu skaits visā pasaulē šobrīd ir pārsniedzis 65,6 miljonus cilvēku. Tas ir rekordliels skaitlis. Un šī bēgļu problēma pēdējos gados ir sāsinājusies. Un tāpēc, lai, šis, lai, lai par šo jautājumu tiktu pieņemts globāls, veiksmīgs akts, mums būs vajadzīgi vēsturiski svarīgi centieni. Eiropas Savienība ir pilnībā mobilizēties, gatava būt, virzī, būt par virzītāju spēku šajā procesā, lai novērstu jaunus konfliktus un atrisinātu pašreizējos konfliktus. Tāpat laikā vēršoties pie šīs, eh, šo, šo problēmu sakņu risināšana prasīs laiku. Sīrijas situācijas sakārtošana, piemēram, pilnīgi noteikti prasīs gadus. Un pa to laiku pastāv būtiska vajadzība uzņemties globālu atbildību, solidāru atbildību attiecībā uz šiem milzīgi daudzajiem piespiedu skārtā pārvietotajiem cilvēkiem Pievienoto vērtību šādam globālam aktam par bēgļiem dos tas, ja radīsim tajā ilgspējīgus risinājumus, ko kolektīvi varēsim īstenot, lai preventīvi eh, rīkotos, lai reaģētu uz konfliktiem un pārvaldītu tās plūsmas ar cilvēkiem, kas bēg no kara un bruņotiem konfliktiem. Globālajiem aktam jāpārliecinās, ka ir labāka atbildības sadalīšana starp valstīm. Eiropas Savienība pilnībā atbalsta šo mērķi pamatojoties uz mūsu pieredzi pēdējos gados, skaidri zinām, ka mums ir ne, vajadzīga tāda mehānisma, kas spēj, pra, ir spējīga pretoties krīzēm, un tādi vajadzīgi gan Eiropas Savienībā, gan kopā ar mūsu partneriem ārzemēs. Un šai ziņā Eiropa pilda savas saistības jau šobrīd. 2016. gadā 672 tūkstoši cilvēku saņēma aizsardzības statusu Eiropā. Tas bija 2017. gadā. Šajā gadā dalībvalstis piešķīra aizsardzību 382 tūkstošiem cilvēku pārsvarā afgāņiem, sīriešiem un irākiešiem. Tāpat laikā tuvajos austrumos un Āfrikā, protams, ir vēl cita uh, veida problēmas. Tur vēl ir vēl plašāks bēgļu skaits uzņemts šobrīd, un mūsu pienākums, un tas ir arī mūsu interesēs, piedāvāt šīm valstīm atbalstīt vajadzīgo atbalstu. Šai ziņā Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās ir um, emblemātisks piemērs tam, kā piedāvāt atbalstu valstī, kas uzņēmums krietni vairāk bēgļu, šajā gadījumā vairāk kā 3 miljonus bēgļu. Eiropas Savienības bēgļu instruments Turcijā piedā, ir ar budžetu 3 miljardu eiro apmērā, un tas ir izrādījies mm, labs instruments, lai noveltu slogu no humanās palīdzības sniedzēju pleciem, piedāvātu izglītību, veselības aprūpi, municipālās infrastruktūras, sociālo ekonomisku palīdzību bēgļiem un lai, uzņemtu, un lai palīdzētu arī uzņēmēju kopienām e, Turcijā. Pēc uh, aizbēgšanas no kara zonas cilvēki turpina virzīties no valsts uz valsti, līdz brīdim, kamēr viņi atrod drošu patvērumu. Bēgļu atbalsts kaimiņu valstīs ir tāpēc ārkārtīgi nozīmīgs, lai šie cilvēki nedotos vēl tālāk, lai neķertos pie gara un bīstama um, ceļojuma, nereti nonākot nežēlīgu cilvēku tirgotāju rokās. Tāpēc atzinīgi vērtēju visus mehānismus, kas minēti šajā dokumentu uzmetumā attiecībā uz kaimiņu valstu atbalstu, kas uz, uzņēmuši lielu bēgļu skaitu. Mums turklāt nepieciešams stiprināt arī juridiski legālos ieceļošanas veidus, lai noveltu slogu no šo valstu pleciem. Pēdējo divu gadu laikā Eiropa ir šajā ziņā būtiski pavirzīsies uz priekšu īstenojot Eiropas pārmetināšanas schēmu, kas tika pieņemta 2015. gadā Eiropas Savienības un Turcijas paziņojums, kas nāca 16. gadā, tas spēlē lomu. Apmēram 27 tūkstoši bēgļi tikuši tādējādi pārmitināti. Mēs vēlamies iet arī tālāk un pārmitināt vēl tālāk 50 tūkstoši cilvēku turpmāko divu gadu laikā ar šo globālo aktu vairāk valsts visā pasaulē iesaistītoši līdzīgās pārmetināšanas schēmās. Tāpēc um, skumji, un to gribu pateikt, ka, no AN, ka ASV no globālā akta ir atkāpušās. ASV ir lieliska, liela valsts, kas vēsturiski ir uh, lielā mērā nodarbojusies ar pārmetināšanu un vienmēr bijusi pozitīvs piemērs citām valstīm atzinīgi vērtēja operatīvos pasākums, kas ierosināt attiecībā uz uzņemšanu un e, ielēšanu valstī. Labāka, koordinētāka pieeja vienmēr ir to vērts, tas svarīgi mūsu visu drošībai. Atbilstīgs skrīnings, ja pārbaudu uz jauniem, uz iebraucējiem, datu bāzu izmantošana, palīdzēs labāk pārvaldīt šīs plūsmas un izvērtēt šo cilvēku vajadzības un tas ir tas svarīgākais. Nepieciešams identificēt riskam pakļautākos migrantus, tīpaši bērnus, piedāvāt viņiem atbilstīgi piemērotu pieeju. Bēgļu akta būtība ir tāda, ka nedrīkstam samierināties eh, ar, nu, ar status quo un nedomāt par nākotni esam kolektīvi īstenojuši jau daudz centienu, lai palīdzētu bēgļiem arī kaimiņu valstīs, ko ietekmē Sīrijas konflikts. Bet šis konflikts vēl jau nebūtu nav noslēdzies, diemžēl. un starp, to starp arī tāda lieta kā rohingu krīze un citas paralēlas krīzes vienlaicīgi parādīsies daudz kur pasaulē, un tāpēc mums jābūt gataviem šādai situācijai tā nu es nonāku pie globālā pakta par migrāciju. Nesen daudzi pievērsušies tieši tam, ka bēgļi bēg no konfliktiem, bet neaizmirsīsim, ka lielākā daļa bē... cilvēku, kas dodas bēgļu gaitās, nebēg no konfliktiem. Tā pārsvarā ir mobilitāte, un tā definēs arī mūsu ēras nākotne. Jūs noteikti esat mani dzirdējuši, ka uh, mūs vērtēs nākotnes vēsturnieki, un viņi šo ēru sauks par cilvēces mobilitātes laikiem, gads eh, ēru. Un jautājums ir nevis par to, kā apturēt šo mobilitāti, bet gan kā to kolektīvā veidā labāk pārvaldīt. Pirms pāris stundām tikos ar diviem globālo paktu gatavotājiem, kas strādā pie globālā pakta par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju. Es viņiem arī teicu jau lielu paldies par šo ļoti līdzsvaroto sākotnējo uzmetumu, kas veido labu pamatu turpmākajām sarunām. Ar viņiem padalījos savā viedu, savās domās bet globāla, par to, ka globālais pakts var būt efektīvs tikai tad, ja te skaidri nodalām likumīgu un nelikumīgu migrāciju, nelegālu migrāciju. Un ir jāspēr vēl solis uz priekšu. Tāpēc visām valstīm ir jāatzīst, kā daļa no šī globālā pakta fakts, ka pirmām kārtām uzņēmēju valstīm ir būs jāielaiž cilvēki savā teritorijā otrām kārtām izcelsmes varstīm būs jāņem atpakaļ savu valdes piedarīgie, kas nelikumīgi izceļojuši. Un, kolēģi, mēs nevaram ignorēt demogrāfiju, bet mēs nevaram vienlaikus ignorēt arī ekonomikas apstākļus. Mums eh, vajadzētu atvieglot legālo ekonomisko migrāciju, un tas ir viens instruments no daudziem, kas ļaut mums labāk pārvaldīt migrācijas jautājumus. Uh, Ja mēs eh, to paveiksim labi, tad eh, tas eh, varēs nodrošināt pozitīvu ietekmi uz mūsu sabiedrību un ekonomiku. Tas attiecas gan uz um, migrantu valstīm, gan arī uz izcelsmes valstīm. Tieši šī iemesla dēļ mēs sadarbojamies ar dalībvalstīm ar mērķi izveidot pilotu projektus legālās migrācijas jomā ar konkrētām trešajām valstīm. Vienlaicīgi ekonomiskā situācija uzņēmēja valstīs, kā arī šo valstu integrācijas kapacitāti noteikti būtu jāņem vērā. Tāpat ir jāņem vērā arī izcelsmes valstu sociāla-ekonomiskā situācija. Mums vajadzētu nopietni uztvert cīņu pret nelegālo nodarbinātību. Mums ir jānodrošina, lai tiktu um, nodarbināt migrantī ar normāliem apstākļiem pilnīgi visās teritorijās. Tāpat arī mums ir jābūt atklātiem, mums ir jābūt realistiem, mēs nedrīkstam aizmirst arī par pragmatiskiem aspektiem. Tie, kuri nedrīkst uzturēties dalībās teritorijā, ir jānosūta atpakaļ, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Mūsu pilsoņi gaida, lai mēs rīkotos šajā sakarā. Mēs varam mm, nodrošināt savu viesmīlību tikai tiem, eh, kuriem tā ir vajadzīga, un mums vajadzētu izvairīties, lai šo viesmīlību neizmanto ļaunprātīgi. Šis eh, globālais pakts eh, domā par legālo migrāciju, un šajā sakarā starptautiskā attīstības sadarbība ir izšķiroša. Mums vajadzētu arī skaidri definēt pienākumus nosūtītāju valstīm, ka tām vajag uzņemt atpakaļ savus valsts piedarīgos. Eiropa jau ir sākusi sadarbību ar tādām trešajām valstīm kā Bangladeša, Gvīnējā un Etiopija, lai apspriestu cilvēku atpakaļ nosūtīšanu un uzņemšanu. Globālajiem migrācijas paktām vajadzētu atbalstīt un stiprināt šos procesus. Noslēgumā mums ir, ir jāsaprot arī, ka tie, kuri ir ieradušies, lai paliktu mūsu valstīs, neskatoties uz to, vai viņi būtu bēgļi vai arī legālie migranti, viņiem ir jāatrod sev vieta un loma mūsu sabiedrībā. Investīcijas integrācijā nodrošinās eh, gan eh, sociālo, gan ekonomisko labumu. Mēs vēlamies veidot eh, iekļaujošu sabiedrību nākotnē. Kolēģi, mums vairs nav atlicis daudz laika. Šie divi pakti tiek gatavoti īstajā brīdī. Es vēlētos paust savu pateicību Klodam. Liels paldies par šīs tikšanās norganizēšanu. Šī ir patiešām mums visiem būtiska tikšanās. Mums ir jābūt eh, drosmīgiem un ambicioziem nākotnē. Tas attiecas gan uz politiku, gan arī uz uh, darbību, gan arī uz finansēm. Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm ir eh, jārunā vienā balsī. Tas ir jādara starptautiskās skatuves, lai mēs varētu panākt vienošanos par abiem globālajiem paktiem līdz šī gada beigām. Mūsu interesēs ir panākt vispārēju un globālu vienošanos par to, kā pārvaldīt migrantu plūsmas, eh, kā tikt galā ar bēgļu jautājumiem visā pasaulē. Es paļaujos uz jums visiem. Es eh, ceru, ka mēs visi varēsim uzsākt eh, rezultatīvu, konstruktīvu dialogu ar jūsu valdībām par abiem šiem globālajiem paktiem. Uh, Es eh, turpināšu informēt Eiropas parlamentu, esmu vienmēr to darījis. Stāstīšu par to, eh, kā ritēs sarunas Ņujorkā. Labprāt, arī atgriezīšos pie jums, lai runātu tālāk par šiem mums visiem nozīmīgajiem jautājumiem. Lielas paldies! Lielas paldies, eh, komisāra kungs! Jūs norādījāt, cik svarīgi ir visi šie jautājumi. Jūs eh, visu to izklāstījāt ļoti saprotamā veidā. Es eh, domāju, ka mēs visi apzināmies, cik būtiski mums ir šie pakti. Liels paldies par eh, jūsu sacīto. Tagad uzreiz sāksim pirmo sesiju. Mums ir paredzētas diskusijas ar dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem, un es priecājos, ka mūsu vidū ir ANO pārstāvi, NVO pārstāvi, pārstāvi arī no Vatikāna un es eh, gribētu viņus tagad aicināt eh, nākt apsēsties šeit pie prezidija galda. Liels paldies eh, vēlreiz komisāram. Colleagues, just pause for one moment and I'll uh, rearrange the. Uh, liels paldies, un mēs vienkārši šeit iekārtosimies pie galda. So, colleagues, as, um... Kolēģi, nevēlos aizņemt pārāk daudz laika un uh, iepazīstināšu jūs ar runātājiem, kamēr viņi apsēžas pie galda. Okay, so welcome to... Tātad uh, sveicu jūs visus un šajā pirmajā sesijā ir paredzētas diskusijas ar dalību valstu parlamentāriešiem, kā arī ar Eiropas parlamenta deputātiem. Mēs uh, uzklausīsim Mecelas un Kiengis kundzes, kuras ir referentes ziņojumam par vispārīgo pieeju migrācijai. Bet uh, pirms mēs sāksim šīs diskusijas, es uh, gribētu sveikt mūsu vidū mūsu īpašos viesus. Viņi mums pastāstīs par eh, globālajiem paktiem un eh, pastāstīs arī par aktuālāko situāciju šajos jautājumos. Es eh, priecājos, ka viņi atkal ir ieradušies pie mums. Tā nav pirmā reize, kad viņi pie mums viesojas, un par to man ir liels prieks. Tātad sveicam mūsu vidū Folkeru Turku. Viņš ir uh, augstā pārstāve palīgs um, ANO bēgļu uh, komisariātā, tāpat arī Leonārs Ņeto Leons, viņš ir no Eiropas komisijas, Aspāzija Papadopolu, viņa pārstāv um, padomi um, bēgļu jautājumos, un tāpat arī Fabio Baggio, viņš ir uh, migrantu un bēgļu nodaļas uh, sekretārs Vatikānā. Liels paldies, ka esat ieradies uh, atkal pie mums un mūs iepazīstināsiet ar uh, savu izpratni par šiem jautājumiem. Vēlējos atgādināt, ka Ņujorkas eh, deklarācija uzlika pienākumu um, mums eh, veidot eh, praktiskos migrācijas aspektus, un tāpat arī šajā pirmajā jeb nulles projektā ir runa par to pašu jautājumu. Tātad te ir runa par pamatu sarunām, pirms tiks uzsāktas oficiāls sarunas ar dalībvalstīm. Šis eh, nulles projekts sastāv no divām daļām. Visi mūsu runātāji izteiksies par abiem šiem projektiem. Un pēc tam mums ir paredzētas diskusijas. Bez liekas kavēšanās es eh, došu vārdu Volkeram Turkam no ANO bēgļu augstā komisariāta, un viņš eh, mums pastāstīs par to, kāda ir pie šiem jautājumiem ANO Liels paldies, eh, priekšēdētā, liels paldies, Morājas kungs. Liels paldies arī jums, eh, godāmie deputāti. Dāmas un kungi, man ir ārkārtīgi liels prieks um, apspriesties ar jums, parlamentāriešiem, par ļoti nozīmīgu jautājumu, ar kuru saskaras Eiropa, bet uh, atklāt sekot, ar kuru saskaras arī visa pasaule ļoti dažādos veidos. Es uh, domāju, ka mums vajadzētu arī paļauties uz jūsu atbalstu gan personīgā nozīmē, gan arī uz uh, um, parlamentu atbalstu, gan Eiropas parlamenta, gan arī dalībvalstu parlamentu atbalstu. Es zinu, ka uh, starp parlamentārās attiecības ļauj daudz ko panākt, gan migrantu, gan bēgļu jautājumos. Es gribētu likt uzsveru uz globālo paktu bēgļu jautājumos, un pirms es iedzināšos detaļās, es īsi izstāstīšu par kontekstu. Mēs jau daļai par to dzirdējām no komisāra Avramopulus, bet es gribētu šeit mazliet pastāstīt par uh, um, ANO beigu komisariāta perspektīvu. Mēs nedrīkstam aizmirst šo globālo kontekstu. Mēs rādzām, ka ir pieauguši gan apmēri, gan arī veids, kā notiek cilvēku pārvietošanās pēdējos gados. Tas ļoti skaidri parādās skaitļos, un tas ir redzams arī um, cik ilgi uh, notiek šī piespiedu pārvietošanās, un te ir runa par uh, eh, 22,5 miljoniem bēgļu. Tie ir cilvēki, kas ir bēguši no konfliktiem, no vajāšanas, no smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs uh, tāpat arī redzam, ka savstarpēji saskaras tādi uh, problēma loki kā klimata pārmaiņas un vides pasliktināšanās. Iespējams, ka tas nerada tiešu pārvietošanos, bet tas spēlē savu lomu, piemēram, tādās valstīs kā Somālija, Etiopija un arī citur. Mēs uzskatām, ka tas ir jāņem vērā. Tāpat, jo īpaši Eiropas kontekstā, vajadzētu atcerēties, ka valstis, kas eh, izjūt vislielāko ietekmi, neatrodas Eiropā, tās ir dienvidos. 84% no eh, šīm valstīm atrodas visnabadzīgākajās pasaules daļās, un šeit parādās eh, dažādi izaicinājumi. Piemēram, Ugānda saskaras ar vienu miljonu iebraucējiem no Dienvidu Sudānas, pēdējā mēneša laikā, tad jūs varat iedomāties, ko tas nozīmē infrastruktūrai, ko tas nozīmē iedzīvotājiem, tāpat arī, eh, ko tas nozīmē attiecībā uz eh, humanitāro palīdzību, kas eh, pēkšņi ir vajadzīga. Tāpat arī jāņem vērā kādi citi statistikas dati. 60% no visiem bēgļiem atrodas apmēram tikai desmit lielākajās uzņēmē valstīs. Šeit mēs redzam, cik uh, ārkārtīgi nelīdzsvarota ir situācija globālā mērogā. Te nav runa tikai par bēgļiem, te ir runa arī par iekšēji pārviedotiem cilvēkiem. Tie ir 43,1 miljonus cilvēku, un mēs lēšam, ka ir arī apmēram 10 miljonu bezvalstnieku. Dzirdējām arī no komisāra Avramopolus, kā piemēram Jānmas un Bangladešas kontekstā ir apmēram 700 tūkstoši rohingu bēgļu, kas ir aizbēguši uz Bangladešu. Un, protams, ka šeit ir jāņem vērā arī šīs bezvalstniecības fenomens un tas, ka viņi tiek marginalizēti un pret viņiem tiek vērsta ārkārtīgi smaga diskriminācija citu pārkāpumu starpā. Uh, 1946. gadā tika pieņemta viena no pirmajām ģenerālās asamblējas rezolūcijām, kur tika skaidri un konkrēti pateikts, ka bēgļu jautājumi attiecas uz starptautisko kompetenci, tie attiecas uz visu starptautisko kopienu, un šeit ir vajadzīga starptautiska sadarbība, lai rastu atbildi. Es domāju, ka šis atzinums ANO uh, Eh, ļoti skaidri parādīja, ka ir jārīkojas, un kopš 1946. Eh, gada bēgļu un piespiedu pārvietošanas eh, jomā mēs redzam, ka parādās ļoti strikta un konkrēta politika, kas ļauj reaģēt uz bēgļu vajadzībām. Uh, To mēs varam novērot ne tikai juridiskā un institucionālā līmenī, bet mēs varam redzēt arī, ka tiek veidots iestādes, piemēram, bēgļu komisariāts, tāpat arī Palestīnas bēgļu iestāde, un um, pēdējai, pēdējā izpausmē ir Ņujorkas deklarācija. To noteikti vajadzētu ņemt vērā, jo šī Ņujorkas deklarācija ir uzsākusi divus procesus un divus produktus. Tad, tad viens būtu par bēgļiem, un otrs ir par droši sakārtot un likumīgu migrāciju. Ja ir runa par bēgļiem, tad eh, te ir runa par tādu kā hibrīdu. Tieši augstais eh, komisārs bija tas, kuram vajadzēja sagatavot šī gada sākumā uh, eh, ietveru praktiskai tiesību aktu piemērošanai bēgļu jautājumos. Uh, Daudzas valstis ir mācījušās no šīs pieredzes un ir notikušas arī konsultācijas ar iesaistītajiem, ar dalību valstīm, ar parlamentāriešiem, ar pilsonisko sabiedrību, ar uh, ticības kopienām, kurām ir jānāk klajā ar teksta priekšlikumu. Pašlaik esam nonākuši pēdējā šī uh, posma trešdaļā. Mēs 13 uh, valstīs esam piemērojuši CRF un mums ir apmēram uh, um, notikušas apmēram piecas neformālās konsultācijas uh, Ženēvā, ir bijušas arī lielas reģionālās konsultācijas. Esam uzsākuši šo uh, pirmo projektu. Tas tika izdots 31. Uh, janvārī, un oficiālās sarunas Ženēvā sākās arī aptuveni tajā pašā laikā. Te ir iesaistītas visas dalībvalstis un arī pārējās iesaistītās puses, lai nodrošinātu, ka šīs globālais bēgļu pakts tiktu stiprināts un bagātināts, eh, šeit iekļaujot eh, konkrēto valstu pieredzi, un tāpat arī parādās eh, vēlme, ko pauda Avramopols kungs, ko ir paudusi šī komiteja un arī ārlietu komiteja, proti, ka ir jāvirzās uz priekšu. Tātad, ko šis nulles projekts liek priekšā? Īsi izklāstīšu, par ko šeit ir runa. Pēc būtības tas um, mēģina tikt galā ar vienu no lielākajiem trūkumiem, ar ko mēs visu laiku saskaramies, proti um, atbildības dalīšana globālā līmenī. Tas ir viens no smagākajiem jautājumiem, ar ko mēs saskaramies uh, daudzus gadus. Īsnībā tas parādās jau 51. gada konvencijas preambulā, bet nekur tas nav detalizēti atrunāts, nav pateikts, kā tad īsti šī starptautiskā sadarbība tiks veikta, kurš par to būs atbildīgs. Tas uh, nekur nav uzrakstīts. Nav nekur mm, parādīts, kā un konkrēti tas būtu jādara. Taču mēs šeit izmantojam 70 gadu pieredzi. Šis uh, globālais pakts mēģina izklāstīt, kādi atbalsta pasākumi valstīm ir vajadzīgi. Te ir runa pār valstīm, kas saskaras ar lielu bēgļu pieplūdumu, piemēram, Bangladeša, Uganda, Etiopija, Tanzānija, un arī šīs valstis ir atradušās ļoti smagā situācijā daudzus gadus. Tas, jo, protams, attiecas arī uz 5,3 miljoniem sīriešu bēgļu, kas atrodas eh, Sīrijas kaimiņu valstīs. Mēs mēģinam iesaistīt šeit eh, plašāku valstu loku. Šeit nav runa tikai par tām valstīm, uz kurām parasti paļaujas starptautiskā kopiena. Šeit Eiropas Savienības dalībvalstis spēlē ļoti nozīmīgu lomu, bet šeit ir runa arī par pārmitināšanas jautājumiem, un tas ir tāds solidaritātes signāls, kas noteikti būs vajadzīgs. Tas būs vajadzīgs ne tikai tādās situācijās, kas atrodas tuvāk Eiropai, bet šeit vajadzēs domāt arī par globālo atbildības sadalīšanu. Mums ir jādomā arī par tālāko humanitāro attīstību. Mums eh, ir bijusi ļoti laba pieredze ar Pasaules bankas iesaistīšanu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai eh, tādās ilgstošās situācijās, kur bēgļi kaut kur atrodas ilgu laiku, vajadzētu nodrošināt, lai starptautiskā palīdzība tiek sniegta ātrāk, lai bērniem tiktu nodrošināta izglītība, lai veselības aprūpe tiktu nodrošināta ne tikai bēgļiem, bet arī Uh, uzņēmēji iedzīvotājiem. Mums ir jānodrošina, lai šādas situācijas nodrošinātu uh, iespējas arī citiem no attīstības viedokļa. Šeit vajadzētu arī likt uzsveru uz risinājumu meklēšanu, un risinājumi, protams, nerodas ātri, jo īpaši ir runa par brīvprātīgu repatriāciju. Mēs uh, cerām, ka liekot uzsveru uz galvenajiem cēloņiem, un, kā teica ģenerālsekretārs pats, mums ir jādomā par radošākiem veidiem, kā uh, risināt šo cēloņu apkarošanu. Tas noteikti ļautu nodrošināt daudz labāku atbalstu no starptautiskās kopienas puses. Globālais bēgļu pakts nebūs juridiski saistošs, tas nav nedz jauns līgums, nedz arī jauna konvencija taču tam būs ļoti liela politiskā nozīme tās eh, to pieņems visas 193 valstis. Un, ja to pieņems, tad eh, tas, eh, protams, būs lēciens veidā, kā starptautiskā kopiena sadarbojas ar valstīm, kas izjūt vislielāko ietekmi. Tagad varbūt paskatīšos pagātnē. No mūsu puses mēs uzskatām, ka jums, parlamentāriešiem, uh, vajadzētu nodrošināt to, lai paustais atbalsts tiktu, uh, lai tas izskanētu skaļāk. Tātad vajadzētu atzīt starptautisko migrācijas organizāciju, vajadzētu noteikt, ka Eiropa ir neatņemama daļa šajos procesos. To esam redzējuši gan no dalībvalsts puses, gan arī no Eiropas iestāžu puses, nu, jo īpaši no komisijas puses. Uh, bet tāpat arī vajadzētu paredzēt, lai ir paredzāmi labi finansēti instrumenti. Es zinu, ka jums parlamentāriešiem ir atbildība finanšu jautājumos, ja runa par šādiem daudzgadu finanšu plāniem, un mēs vēlētos, lai komisāra uzsāktais budžetā ņemtu vērā arī piespiedu pārvietošanas kontekstu, un šeit vajadzētu paredzēt uh, atbalstu, kuram ir jābūt uh, tādam skaidram un zināmam, ka tas būs. Mēs uh, dzirdam no uzņēmē valstīm, ka tās uzskata, ka šis sagatavotais projekts bija labs, bet viņi gaida arī lielāku saistību uzņemšanos no pārējās pasaules, jo galu galā tieši šīs valstis ir atbildīgas par liela bēgļu skaitu uzņemšanu. Tieši tāpēc, ja jūs varētu nodrošināt šī finansējuma paredzamību, uh, tad eh, šeit, jo īpaši būtu jāņem vērā arī piespiedu pārvietošanās. Protams, ir jādomā arī par pārmitināšanu un par citiem papildu jautājumiem. Esam tikai pašā sākumā attiecībā uz pārmitināšanu, šie skaitļi vēl ar vienu ir ļoti zemi. Mēs um, vēlamies, lai šī situācija mainītos, jo īpaši šeit centrālajā vidusjūrā un Sīrijā un arī Āfrikā šeit mums vajadzēs mēģināt atrast eh, drošas eh, trešās valstis, un mēs ceram, ka tas ir patiešām spēcīgs aicinājums no jūsu puses, un ka te nebūs runa tikai par pāris tūkstošiem, bet ka tas būs daudzgada process, lai nodrošinātu, ka šī pārmetināšana ir solidaritātes signāls eh, vismagāk skartajām valstīm. Pēdējais jautājums - kopējā Eiropas patvēruma sistēma par ko jūs spriežat Lība komitejā. Globālajā paktā par to nav runas, varbūt tikai netieši. Bet, eh, protams, te ir runa par ārējo solidaritāti un te ir runa par kopējo patvērumu sistēmu kā tādu. Protams, ka ir jādomā arī par solidaritātes mehānismiem, par kuriem jūs apspriežaties. Tātad šeit ir runa par pārvietošanu, par eh, valstīm, kad eh, par brīžiem, kad valstīm ir jāsaņem solidaritāte no citām Eiropas Savienības valstīm un mēs vēlētos, lai Eiropas sniegtā ziņa būtu tāda, ka tiks ņemta vērā pamatiesību hartā. Pamatiesību hartā paredz tiesības uz patvērumu. Tā ir viena no svarīgākajām vērtībām, ko jūs paužat visās diskusijās. Mēs eh, turpināsim šīs konsultācijas ar dalību valstīm, tās turpināsim vēl tuvākos pāris mēnešus, ceram šo projektu pabeigt līdz jūlijam. Mēs arī ceram, ka šie pamatjautājumi par to, ka vajag atrast līdzsvaru starp eh, šī dokumenta brīvprātīgo raksturu un no otras puses eh, nepieciešamību uzņemties saistības, uh, Mm, uzņemties atbildību par valstīm, kas ir visvairāk skartas, mums ir jāatrod mehānismi, kā to visu panākt šajā projektā. Es, protams, saprotu, ka tas būs viens no sarežģītākajiem jautājumiem, ar kuru mums nāksies cīnīties tuvākajos mēnešos. Mēs paļaujamies uz Eiropu, paļaujamies arī uz jums, parlamentārieši, uh, Mēs ceram, ka jūs turpināsiet spēlēt lomu, ko jūs spēlējat. Jūsu loma ir patiešām nozīmīga visā šajā procesā. Paldies! Paldies Tarka kungam! Paldies, ka padalījāties ar ANO perspektīvu. Atgādināšu kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem, ja vēlties runāt, lūdzu aizpildīt vienu no kartītēm un iesniedziet to. Esam saņēmuši jau diezgan daudzus kartītes. Esmu nedaudz piesardzīgs. Mums šī sesija jānoslēdz 4.15. Vai, vai tad varat 8 minūtēs pateikt to, ko pasakat 15 minūtēs? Manuprāt, tas ir pavisam iespējams, jo pēc 8 minūtēm cilvēki tāpat vairs uh, nespēja tik labi koncentrēties. Tad, ja vēl neesat pieteikušies runāt, lūdzu aizpildiet un iesniedziet kartīti, un es arī noslēgšu runātāju sārakstu pēc aptuveni piecām minūtēm. Tālāk uzklausīsim uh, eh, ECO ģenerāldirektorātu pārstāvis Leonārs Nieto Leons uzstāšanos. Atvainojiet, es neapzinās, esam iepriekš tikušies. Um, Tad astoņas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie parlamenta deputāti, Nacionālo parlamentu pārstāvi, paneļu runātāji. Liels paldies, ka es uzaicināšu arī Eiropas komisiju piedalīties šajā konkrētajā sesijā, šajā sanāksmē. Uh, savu uzstāšanos sākšu ar to, ka es a, atzinīgi a, novērtēšu institīvu. Komisāra kungs jau to pa, arī pateica. Manuprāt, institīvu organizēt šo sanākšu šodien ir īstajā laikā. Um, tad tas arī brīdī, a, kad mēs domājam uzsākt diskusijas par diviem paktiem. Paldies Avramopols kungam un uh, Turku kungam, kuri jau uh, arī atzinīgi novērtēja parlamentu par aktīvo iesaistīšanos, strādājot pie svarīgajiem jautājumiem, kas pieminēti paktos. ANO deklarācija par bēgļiem un migrantiem, kas tika pieņemta 16. gadā, bija stūrakmenis, lai veidotu globālo reakciju uz migrantu krīzi. Ar šo deklarāciju starptautiskā kopiena apņēmās uzlabot migrācijas pārvaldību un uzņēmās labāk dalīt atbildību, dažādi risinot migrācijas situācijas. Un šie migrantu skaitļi iespējams vēl tikai pieaugs, ņemot vērā esošos konfliktus un tos, kas varētu rasties nākotnē. Tagad mums ir unikāla iespēja uzlabot uh, Mm, bēgļu situāciju, risināšanas efektivitāti un ilgtspējīgumu. Uh, ANO cilvēktiesību pārstāvis jau ilgus gadus ir uh, ļoti aktīvi reaģējis uz uh, bēgļu situācijām. Ir Eiropas komisija pēdējos gados ir veltījusi finansiālu atbalstu uh, cilvēku atbalstam Libānā, uh, Irānā, citās valstīs mēs esam aktīvi iesaistījušies dažādās krīzes situācijās. Un es gribētu izmantot iespēju un arī pateikties tām valstīm, kuras ir uzņēmušas milzīgu bēgļu skaitu. Lai risinātu um, piespiedu pārvietošanas uh, problēmu, Eiropas Savienība nāks klajā ar jaunu politiku. Aprīlī 2016. gadā komisija nāca klajā ar paziņojumu par piespiedu pārvietošanu. Un tā bija Eiropas komisijas, uh, um, tas bija Eiropas Savienības ieguldījums uh, starptautiskajā konferencē Stambulā 16. gada maijā. Tika uzsvērtas um, gan iekšēji pārvietoto cilvēku vajadzības, gan bēgļu vajadzības. Šī pieeja, kas ļāva bēgļiem gluži vienkārši izdzīvot, vairs nebija ilgspējīga, jo īpaši ņemot vērā, ka cik ilgi ilgs šī pārvietošana mūsdienās, viņu pārvie, pārvietoto personu statusu kļuvis ilgāks. Mums ir jādomā par to, kā mazināt atkarību no humanitārās palīdzības. Uh, te ir jāiesaista gan mm, humanitārie, gan attīstības, gan politikas uh, pārstāvi, lai varētu um, izpildīt bēgļu vajadzības uzņemošajās kopienās. Ir jāiz, jāizmanto šī uh, pieeja par paļaušanos pašiem uz sevi, lai pārvietotās personas varētu dzīvot eh, cieņpilnu dzīvi un lai tiktu izpildīti nepieciešamie kritēriji. Pašlaik a, eh, mēs a, eh, sagatavojam dažādus paziņojumus par dažādām situācijām šajā jomā. Un vispārējie principi mūsu paziņojumos ir ļoti līdzīgi tiem, kas ir izklāstīti visaptvarošajā uh, bēgļu deklarācijām. Šis visaptrošais bēgļu pakts, es neatkārtošu to, ko teica komisārs Avramopuls, gribētu pieminēt pāris vispārīgus faktus. Pirmkārt, Eiropas Savienība atbalsta uh, ANO galveno lomu uh, bēgļu visaptvarošā pakta īstenošanā. Es gribētu izmantot uh, šo iespēju un uh, arī tad atzinīgi vērtēt uh, no augstā pārstāv līdz šim pildīto lomu un sasniegtos rezultātus. Mēs atbalstam bēgļu konvenciju un tās protokolu, ka tās ir, ir pamat akti bēgļu statusam. Mēs atbalstam jau šo pieņemto paktu daļu, ko papildinās rīcības plāns un galvenās iezīmes, nu pat arī mums pastāstīja Turka kungs. Mēs atbalstam, ka tiek izmantota šāda uz darbību vērsta pieeja, lai vēl labāk īstenot bēgļu visaptvarošo ietvaru. Ir nepieciešama visaptvaroša ilgtermiņa reakcija, jādala centieni, solidaritāte ir vajadzīga, jāiesaista dažādas interesētās puses un jāmeklē ilgspējīgi risinājumi. Tie ir galvenie elementi, kas jāiekļau globālajā bēgļu paktā. Tuvākajos mēnešos Eiropas Savienība konstruktīvi iesaistīsies paredzētajās diskusijās un sarunās, un mēs ļoti ceram, ka visi šie procesi novedīs pie mm, globālā bēgļu pakta pieņemšanas, un tas ir instruments, kā jau teica arī komisārs Avramopulus. Šis ir instruments, kas nepieciešams mums tagad vairāk kā jebkad. Paldies! Man izdevās izteikties pat īsāk nekā astoņās minūtēs. Man vienmēr licies, ka tādu 12 minūšu runu vienmēr jau var saīsināt 7 vai 8 minūšu garumā. Esmu tiešām redzējis tam daudz piemērs ir arī mums daudz jautājumu, un es gribu, lai paneļa runātājiem būtu iespēja atbildēt uz parlamentāriešu uzdotiem jautājumiem. Nākamā ir Papa Dopulu kundze no Ekre. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka uzaicinājāt, mūs, uzaicinājāt mani uz šo starpparlamentāro sanāksmi. Mani aicināja padalīties ar NVO perspektīvu šajā jautājumā. Uh, pastāstīt, um, ko domā uh, NVO un kas arī ticis pausts jau uh, Ženēvā. Pirmkārt, mēs atzinīgi vērtējam uh, ANO veiktos centienus, uh, mēģinot panākt uh, globālā pakta sagatavošanu, un mēs atbalstam arī to, ka ir iesaistīties NVO pagājušā gadā. Uh, mēs arī atbal, atbal, atzinīgi vērtējam Eiropas Savienības aktīvo iesaisti visā procesā. Mm, tas notiek saskaņā ar šo piespiedu pārvietošanu. Un paldies Eiropas Savienībai, ka viņi arī ir palielinājuši humanitāro atbalstu. Mēs atbalstam šo nulles projektu, rīcības projektai, piekrītam, ka tas ir diezgan visaturošs dokuments, ir aptverti gandrīz visi aktuālai jautājumi, uh, ir atrodami daudzi pozitīvi elementi. Tie parāda tādu pakāpenisku maiņu globālās sabiedrības pieejā. Mēs pārējām no mūsu ličinājās pierējas uz to, ka tiek nodrošināts lielāks atbalsts uzņemošajām sabiedrībām, kā bēgļi tiek aicināti kļūt paš, pašpietiekamāki. Un tagad Viss darbs uh, ir mūsu rīcības programmas ietvaros kļuvis konsolidētāks. Tas ļauj arī stiprināt attiecības ar attīstības spēlētājiem, piemēram, Pasaules banku. Tie visi ir ļoti pozitīvi un daudz sološi elementi. Tajā pašā laikā, ja mēs vēlamies, lai globālie pakti patiesi mainītu globālās sabiedrības pieeju, tad Eh, mēs varētu norādīt vēl divas lietas, kas pagaidām trūkst. Pirmkārt, runa par kolektīvo ambīciju attīstīšanu, jābūt tam kolektīvam ambīciju ietvaram un mērķiem. Un no otras puses, eh, vajad, mums vajadzētu būt tādiem operacionālākiem. Valstīm ir jāsniedz vadlīnijas, ko tieši darīt, kā risināt eh, lielās bēgļu plūsmas, kā risināt bēgļu situācijas visās uh, visā pasaulē. Un tagad pastāstīšu sīkāk par šiem diviem punktiem. Uh, kopīgās ambīcijas. Atgriezīšos īsi pie, īsi pie globālo paktu mērķiem. Ir norādīts, ka ir jānovērš trūkumi starptautiskajā sistēmā, lai nodrošinātu labāku bēgļu aizsardzību un lai arī tik nodrošināta labāka atbildības dalīšana. Un atbildības dalīšana šis galvenais elements, galvenā pievienotā vērtība, pirmkārt, kas nepieciešams, ir labāka definīcija, ko mēs tieši domājam ar uh, globālo atbildības dalīšanu. Un tāpat arī jābūt skaidri, apņem, skaidri paustām apņemšanām, ko tas nozīmēs praksē uh, attiecībā uz uzņemšanu, attiecībā uz atbalstu uzņemošajās sabiedrībās, ir jāpauž skaidras apņemšanās pārmitināšanas jomā ir jāiesaista vairāk valstis, ir jāizvārto, jāiz, vairāk, jāizmanto vairāk tādi apņēmīgu, apņēmību paudoši vārdi, nevis tikai uh, vēlmi, paudu, pa, vēlmi apliecinoši vārdi. Un, jā, NVO to visu jau zina. Un otrs elements um, būtu izmantot tādu globālu mērogu. Pašlaik mēs runājam tikai par ieinteresētajām valstīm, un, bet tas īsti neveicina kolektīvo atbildību. Tas e, neliek vairāk valstīm iesaistīties. Un jāatzīst, ka vairākums bēgļu tiek uzņemti attīstības valstīs, bet uh, arī Eiropas Savienības valsts un citas attīstītās valstis ir uzņemošās valsts, viņas nav tikai donori. Uh, Te mēs runājam par tādu kolektīvo atbildību, ko mēs gribētu redzēt labāk atspoguļot rīcības programmā. Un dažkārt ir vēlreiz jāapliecina tiesības uz patvērumu. Rīcības programma varētu būt spēcīgāka tīri aizsardzības, no aizsardzības viedokļa ir jānodrošina šīs tiesības meklēt patvērumu. Piekļuve tiesībām ir izšķirošs jautājums, uz to varētu jau būt atsaucas arī preambulā. Ženēvas konvencijas un protokolu ratificēšana visās valstīs. Um, arī to varētu kaut kādā veidā mēģināt atspoguļot tekstā. Um, tik daudz par kolektīvo ambīciju līmeni. Un runājot par otru aspektu, par uh, darboties spēju. Pašlaik te mēs drīzāk runājam par tādu hibrīdu, ka ir noteikti principi un operacionāls vadlīnijas. Pārskats, kas jau ir ieplānots, uh, kas jau ir aizsācies, uh, tiek runāts par to, kā sniegt vadlīnijas dalībvalstīm, kā rīkoties, ja ir lielas migrantu plūsmas. Tiek domāts par dažādiem risinājumiem, īstermiņa risinājumiem, vidēja un ilgtermiņa risinājumiem. Tiek runāts par ārkārtas situāciju plāniem ar konkrētām vadlīnijām. Tas ir ārkārtīgi svarīgs elements globālajā paktā. Es domāju, to varētu labāk noformulēt, un tas palīdzētu dalībvalstīm arī to labāk īstenot, ko nozīmē šī visas sabiedrības pieeja, kā to var labāk koordinēt, kā var nodrošināt bēgļu iesaisti visaptvarošā veidā. ir jāsaprot, kāds ir nacionālais regulējums, kāds ir nacionālās, kāda ir nacionālās vadības, līderības loma un, un arī sniegtā palīdzība, kas jau ir pieminēta rīcības plānā ar skaidri noteiktiem mērķiem un arī izmērāmiem un laikā fiksētiem mērķiem. Protams, ir jādomā arī par sastāstu ilgtspējīgas attīstības mērķiem, uh, un atbildība būtu ne tikai attiec, būtu piemēram tikai dalību valstīm, bet arī pašiem bēgļiem. Vai šie mērķi palīdz bēgļiem sasniegt ilgtspējīgu dzīvi eh, jaunajā vietā? Un, protams, ir jābūt arī atbilstošiem uzraudzības mehānismiem. Vēl divas lietas, un tad arī noslēgšu savu uzstāšanos. Reakcija, protams, ir ļoti saistīta ar reģionu un kontekstu. Tīkli un struktūras reģionālā līmenī tām vajadzētu paredzēt skaidrāku lomu un skaidrākas vadlīnijas rīcības programmām. Un visbeidzot, šie divi pakti ir savstarpēji papildinoši. Uh, Zero draft uh, ir skaidrs, ir jābūt koordinācijas mehānismam starp uh, abiem paktiem, jo ir vairāki jautājumi, kas uh, skan gan mē, uh, bēgļus, gan migrantus. Jo īpaši, ja domājam par uh, jaukto migrācijas plūsmu kontekstu, mm, visdažādākie pasākumi. Uh, uh, garš saraksts ar pasākumiem, kas pārklājas, un jābūt noteikti saskaņotībai starp abiem paktiem. Paldies! Liels paldies! Paldies arī par ekre īpašo perspektīvu, paldies NVO un jūsu darbu, ko darāt. Un tagad uzklausīsim tēvu Fabio Bačiju. Šī ir otrā reize, ka viņš uzstājas mūsu komitejā. Esmu ļoti pateicīgs viņam par ierašanos. Lūdzu! Paldies, priekšsādātā. Es runāšu itāļu valodā. Varēsiet uh, sakot man ar tulku palīdzību. Dāmas un kungi, pirmkārt liels paldies Morēlas kungam, uh, komitejas priekšsādātājiem, paldies par uzaicinājumu pievienoties jums šo pēcpusdienas diskusijā par globālo bēgļu paktu. neliels prieks pārstāvēt uh, svētā krēsla uh, migrantu un bēgļu nodaļu. Tas man liels gods pārstāvēt mūsu struktūru. Šodien uz starpparlamentāro starpparlamentārās komitejas uh, sanāksme ir lieliska iespēja pastāstīt, kā svētais krēsls un Eiropas Savienība ir veiksmīgi sadarbojušies, īstenojot dažādas iniciatīvas divu paktu kontekstā, tātad par bēgļiem un par migrantiem pāvesta vadībā migrantu un bēgļu nodaļa ir sagatavojusi dokumentu ar diviem, 20 rīcības punktiem. Tas tiek publicēts, publicēts pirms pāris mēnešiem. Šie 20 punkti ir sadalīti četrās sadaļās - uzņemt, aizsargāt, atbalstīt un integrēt. Un, manuprāt, tie ir tādi pārbaudīti pasākumi, uh, kuri mūsuprāt arī atspoguļo visaptverošu pieeju un ris, visaptverošu pieeju risinājumiem mūsdienas izaicinājumiem. Manuprāt, ir jābūt saskaņotai pieejai. Migrācijas plūsmas ir ļoti dažādas, un migranti un bēgļi pirmkārt ir indivīdi, kuru cilvēktiesības un cilvēka cieņa ir jārespektē un jāievēro. Un tādēļ arī uh, diskutējot par globālajiem paktiem, mums ir um, jārīkojas ļoti uzmanīgi, lai cīnītos pret migrācijas izaicinājumu visā pasaulē. Visi, kas ir iesaistīti šajā darbā, saprot un apzinās, ka šajos 20 atsevišķajos punktos ir arī zināmi ierosinājumi politikai, kas ir pielāgoti, lai atbildētu to cilvēku vajadzībām, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Tie ir balstīti uz baznīcas pieredzi no situācijām, no reālas dzīves situācijām Tie ir balstīti uz situācijām, ko esam novērojuši noteiktā kontekstā un uzskatām, ka to varētu izmantot arī plašākā globālā kontekstā. Es domāju, ka arī Eiropas Savienības dalību valstīm noteikti ir sava labā prakse, kas ir izstrādāta viņu valstīs un kas noteikti varētu papildināt mūsu 20 rīcības punktus. Mēs gribētu, lai arī Eiropas Savienība pēc iespējas aktīvāk iesaistītos visās sarunās un darbās. 20 rīcības punktu pamatā uh, ir uh, humanisma pamatprincipi, kas uh, radās un iedibinājās mūsu kontinentā pirms uh, ļoti senā vēsturējā un kas ir bijuši stiprināti un ievēroti uh, Uh, un kā teica arī pāvests, tad Eiropas Savienība ir uh, uh, vieta, kur tiek ievērotas pamatiesības, tā ir uh, uh cilvēces lielisko cilvēku māte un šūpulis. Un uh, tā ir vieta, kur cilvēki ir ziedojuši savu dzīvību, lai um, nodrošinātu uh, savu līdzcilvēku pamatiesības. Mums ir ļoti spēcīgas un senas tradīcijas, kas ļauj mums strādāt arī starptautiskajā kontekstā, lai mēs varētu kopā arī izsināt lielos globālos izaicinājumus un lai mēs varētu kopā veidot labāku pasauli nākotnē, katrs uzņemoties jā, atbildību. Patvērumu meklētāji un bēgļi um, ir ieradušies mūsu krastos ļoti lielā skaitā. Um, ir sekojusi arī reakcija gan nacionāla līmenī, gan Eiropas Savienības līmenī, piemēram, Dublinas regulas pārskatīšana. Tas um, parāda mūsu apņemšanos palīdzēt šiem cilvēkiem, ka esam uh, apņēmības pilni sagatavot tādu satvaru, kas izpildīs viņu vajadzības un globālie pakti ļauj iesaistīt arī citas valstis no citiem kontinentiem, tikai Eiropas, lai mēs kopā varētu labāk uzņemties kopīgo atbildību. Paldies, Stāvam Bačio! Un tagad pāriesim uzreiz pie diskusijas, uzklausīsim deputātus. Paldies par jūsu pacietību. Arī panelistiem būs iespēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Labās ziņas ir tāds, ka gandrīz visi klātesošie grib uzdot kādu jautājumu. Sliktās ziņas gan arī, ka mums ir ļoti maz laika. Es zinu, ka jūs eh, visi esat parlamentārieši, un, eh, bet lūdzu visus izteikties maksimums divu minūšu garumā vērsīšos pie kāda, kam tas noteikti izdosies, esmu pārliecināts. Uzklausīsim uh, no sākuma vienu Eiropas parlamenta deputātu, tad Nacionālā parlamenta pārstāvi. Sāksim ar divām deputātēm, kas ir Eiropas Savienības holistiskās pieejas migrācijas jomā līdz referentes. Tā ir sākšu ar Mecols kundzi no ETP. Lielas paldies, Klaud, centīšos izteiksies pēc iespējas īsāk. Mums bija vajadzīgs vairāk kā pusotrs gads, lai sagatavotu šo ziņojumu, īstenot sarunas, un tāpēc lūdzu esiet pacietīgi, ir atklātīšu tā galvenos punktus. Bet, lai arī esam to izstrādājuši un pieņēmuši, situācijas nopietnība ir tāda, eh, gan šobrīd, gan arī nākotnē, ka faktiski gan arī sirreāli šī situācija cilvēki joprojām iet bojā jūrā, tūkstošiem cilvēku zaudē dzīvības, un mēs kā politiķi nevaram ignorēt to, ka mums ir pienākums iestāties par šiem cilvēkiem, lai pārliecinātos, ka viņi nekļūst tikai par bezvārdu statistiku. Mums ir jāmaina domu gājiens. Nedrīkst vairs tādus krīzes risinājumus rast krīzes e, situācijām. Arī šajā parlamentā mums jāstrādā pie ilgtermiņas, ilgspējīgas ve, versijas politikas un solidaritātei jābūt tam principam, uz kuru balstās visa veida migrācijas darbību. Jebkāda holistiska visaptvaroša pieeja migrācijai ir jāveido tā, lai tā ietver mērus, kas vērsti pret krimināliem tīkliem, noziedzības tīkliem, kas mm, iedzīvojas uz upuru rēķina. Un tajā pašā laikā, protams, ir jānošķir šīs dažādās situācijas. Ir tādi, kam vajadzīgi, vajadzīga aizsardzība Eiropā un tādi, kas Eiropā ierodas darba meklējumos. Un lai arī šiem cilvēkiem, kas rodas bēga no kara un sliktiem apstākļiem, tas um, nenozīmē, ka visiem ir tiesības ierasties Eiro kā migra Eiropā migrācijas ietvaros. Mums ir vajadzīga šī starptautiskā aizsardzība. Ja mēs esam vienotu vērtību savienību, tad mums šobrīd ir jākļūst par reālu vienotas atbildības savienību. Mums ir vajadzīga uzlaboti un juridiski legāli ceļu ieceļošanai, tāpēc vajadzīga spēcīgāka pieeja attiecībā uz pārmetināšanu. Ja mēs šo situāciju atbilstīgi pārvaldītu, tad cilvēkiem nevajadzētu ķerties pie izmisīgiem soļiem, kāpjot šajās nedrošajās laivās un dodoties cilvēku tirgātā rokā. Un jāsaka, Eh, cilvēku rokās, bet dalībvalstīm jāpild savu pienākumu pie ārējām robežām, ja vēlamies iedzīvotāju bailes un tādas pastāv atvieglot ilgtermiņā, un tas arī noslēgumā mums pirmām kārtām jāskatās nākotnē, jāskatās uz šo m, mm, problēmu cēloņiem, ir vajadzīgs kriešana plašāka saistība, lai atrisinātu šīs sēras ģeopolitiskos uh, sastrēgumus, problēmu jautājumus. Uh, Nu, lai arī jāsargā pilnīgi visu cilvēku tiesības, ir vienlaikus um, paredzēts, ka visiem ir jārespektē tās vērtības, uz kurām mūsu savienība balstīta. Nu, protams, Mecāls kundze ir no Maltas. Mecāls kundze nedaudz pārsniedz divas minūtes. Nākamā runātāja deputāta Kienge no Itālijas. Ķengas kundze arī bija līdzautēri kopā ar Mecels kundzi strādājot pie migrācijas ziņojumu kopspilnējumu šeit parlamentā. Paldies, Morais kungs! Es vēlos teikt paldies visiem viesiem, kas šodien ieradušies pie mums. Vēlos teikt paldies visiem, kas uzstājās un kas ilustrēja šīs globālās pakta, eh, bēgļu pakta dažādos aspektus. Globālai kompakt, tie parasti piedāvā vēsturiskas iespējas panākt mērķus, ko starptautiskā līmenī jau ilgi augstam, un tas attiec uz šo starptautisko mobilitāti. Un nav tā, ka visi šie atsevišķi aspekti kaut kādā veidā nošķirami, nē, tas viss veido daļu no kopējā eh, pakta, un tas eh, palīdz veidot šo kopējo uh, vīziju, tieši šīs dažādās šķautnes, kam vajadzīgi holistiski visaptvaroši risinājumi. Mums nepieciešams izmantot šīs iespējas uh, un vērsties uh, pret galvenajiem vērķiem, do, pret galvenajiem šķēršļiem. Es domāju, ka šo globālo paktu galvenais uzdevums ir nodrošināt šo kopīgu atbildību, darīt to solidārā garā Tas ir tas ietvers, kur liela loma spēlējam Eiropas parlamenta ziņojumam. Cilvēks tas ir kaut kas ārkārtīgi vērtīgs un valstis arī no nabadzīgākai, arī valstīm no nabadzīgākajām pasaules daļām ir jāsaņem pietiekams atbalsts cilvēcības nodrošināšanā. Un iespējams, ka sarunu gaitā vēl būs arī kaut kāda veida teksta pielāgošana, bet tomēr ceru, ceru ka šais paktos izpē, izte, paustās galvenās domas tajā tomēr paliks. Tātad tiks runāts par visu migrantu un bēgļu tiesībām, jo te runājam par cilvēktiesībām. Tam ir jāstāv visa centrā sieviešu, bērnu tiesības, minoritāšu tiesības. Tām jāparādās visos dokumentos, kas tiek pieņemti. Mums nepieciešams identificēt problēmu saknes un jāstrādā tālāk pie ilgspējīgiem risinājumiem. Tas, kas, piemēram, šobrīd norisinās Kongo Demokrātiskajā republikā, Burundijā un citur, tas ir tikai, un tie ir tikai daži piemēri, prasa rīcību no starptautiskās sabiedrības. Globālie pakti veiksmīgi darbosies tikai tad, ja tie aizpildīs šo plaisu starp retoriku un realitāti starp deklarācijām, nodomu deklarācijām, ko mēs šādu un tad uzklausam, un reālo darbību. Uh, Tieši tā kā Morāša kungs teica šīs sanāksmes sākumā. Tālāk dosim vārdu pārstāvjiem no nacionālajiem parlamentiem. Vispirms Zālanda kungs no Ungārijas lūdzu. If you could, um... Mikrofonu lūdzu. Okay, just start again. Köszönöm a szót, elnök úr. Kedves kollégák, Magyarország... Godātie kolēģi! Par līdzsvarotību šeit liecina tas, ka šajā uzmetumā um, minēti ne tikai pienākumi, bet arī visai leģitīmās bažas, kas pastāv dalību valstīs respektīvi dažādi veidi humāna rakstura jautājumi ir jāapvaino, jāapvieno vienlaiks ar nacionālās drošības jautājumiem, kas nenoliedzami ir aktuāli, tad, kad runājam par migrācijas krīzi. Mēs tam piekrītam, uzskatām, ka pastāv potenciāli draudi šāda veida neregulētai ieceļošanai, un tas ir jāizsver arī ar prie, līdzsvarā priekšrocībām. Mēs atzinīgi vērtējam arī to, ka šeit tiek runāts par Eiropas migrācijas politikas ārējo dimensiju, respektīvi tiek runāts par tranzīta zonām un valstīm un tām drošajām patvērumu vietām, kas ir ārpus Eiropas. Esam pārliecināti, ka šīs problēmas risināšanai jāsākas jau aiz robežām. Mums ir jāslēdz tādas vienošanās ar valstīm, kas pieļautu nelegālo migrantu atpakaļ nosūtīšanu un vienlaikus jādomā par reintegrāciju, šo cilvēku reintegrāciju attiecīgajās valstīs. Ārējo robežu aizsardzība cita starpā var tikt īstenota arī ar šo hotspot, jeb krīzes punktu palīdzību. Un pilnīgi noteikti jānošķir patvērumu meklētāji no ekonomiska rakstura bēgļiem. Mēs iestājāmies par to, lai šai tekstā tiktu aprakstīti arī atbilstīgie procesi, minot personas, kurām, piemēram, nepien, nepienākas starptautiska aizsardzība. Mēs turklāt piekrītam arī tam, ka ir vajadzīgi efektīvi mēri un pasākumi tajās valstīs, kas, kuras visvairāk skar šie migrācijas viļņi un arī tajās valstīs, kurā, piemēram, pastāv draudi radikalizācijai. Ungārija iestājas par sadarbību ar tām valstīm, kas varētu palīdzēt cīnīties pret radikalizāciju. Mēs varbūt domājam, ka galvenais, mēs varbūt neesam tie, kas pirmām kārtām integrē šos uh, migrantus. Mēs drīzāk domājam, ka migranti būtu jānosūta atpakaļ godātie kolēģi. Šis divas minūtes tā nav tāda rekomendācija vai ieteikums, pie tās tiešām ir jāpieturas, jo daudz deputāti vēlas uzstāties un nākamā, nākamais saruna panels ir jāsāk saulaicīgi. Es saprotu, ka ir daudz sakāmā, bet jūs jau kā parlamentārieši visi esat pieredzējuši šajā darbā un zinat, cik bieži tā ir, kad runas laiks ir ierobežots. Nākamā runātāja. Uh, Elēna Stātakī no GOE grupas. Lūdzu, divas minūtes arī jums. Dāmas un kungi, domāju, ka šodienas sanāksme ir ārkārtīgi nozīmīga. Un svarīgi būs arī šīs dienas sanāksmes secinājumi. Tas palīdzēs nacionālajiem parlamentiem, kā arī dzen parlamentu, starp parlamentu komitejai atbilstīgi noformulēt šos divus globālos paktus attiecībā uz bēgļiem un migrāciju. Un, protams, ka tie pēc tam būs jāievēro dalību valstīm, ANO dalību valstīm un ES dalību valstīm tāpat. Šajos pēdējos gados, īpaši kopš 15. gada, esam piedzīvojuši lielākās bēgļu plūsmas kopš otrā pasaules kara laikiem. šobrīd, protams, viens no realitātes pamatakmeņiem ir arī šis septiņu, septiņus gadus ilgušais karš Sīrijā, kā arī daudz, situācija daudzās Āfrikas valstīs. Tāpat arī ekonomikas krīze rada savu ietekmi. Eiropas Savienībai ir jāpiemēro tādas politikas, kas ļautu palīdzēt valstīm, kur ir šīs sarežģītās situācijas. Vienīgais risinājums ir pielikt punktu kariem un ekonomiskajai nevienlīdzībai. Tikai tā šo situāciju var atrisināt, runājot par globālu raksturu izaicinājumu, ne tikai Eiropas izaicinājumu un tāpēc ir nepieciešams formulēt kopēju reakciju uz noteikošo vēršoties pret šīs problēmas pašu sakni Un šī reakcija jāīsteno tā, ka atceramies par nepieciešamību nodrošināt mieru, solidaritāti, kas, protams, ir mm, iestri, šie principi iestrādāti Eiropas Savienības pašos pamatdokumentos. Mums turklāt jāpārliecinās, ka tiek respektētas cilvēktiesības. Redzam, ka pastāv diezgan plaša kavēšanās piemēram, ģimeņu atkal apvienošanas procesos attiecībā uz bēgļiem. Mm, Dublinas, Dublinas divi regula nedarbojas, lai arī tur teikts, ka laika termiņš ģimenes atkal apvienošanai būtu seši mēneši, bet mēs esam redzam, ka valstis noslēdz savas robežas, redzam, ka cilvēki faktiski tiek noķerti tādi kā, kā slazdāšais savas ierašanās valstīs. Un tad vēl ir bijusi šī vienošanās Eiropas Savienībai ar Turciju. Uh, samazinot plūsmu no Turcijas uz Grieķiju. Šai deklarācijai bija daudz problemātisku aspektu. Galvenais tas, ka Turcija tika atzīta par drošu atpakaļ atgriešanas valsti, kas daudzos gadījumos, jāsaka, neiztur um, patiesības testu. Tā tas vienkārši nav. Tā rezultātā cilvēki ir faktiski nonākuši tādā kā slazdā Grieķijas salās cietēji, protams, ir arī šo salu vietējie iedzīvotāji, un arī dzīves apstākļi, jāsaka, šobrīd iet pretunā jebkurām pamattiesībām, pamat cilvēktiesībām. Domāju, Ļaujiet man tomēr pabeigt priekšādātāji. Mums nepieciešama plašāka solidaritāte. Un šiem globālajiem paktiem tas ir jāatceras kodā tie kolēģis iero, ierobežoja uzstāšanās laiku, jo nākamais panels paredzēts 16.15. Es saprotu, ka jums visiem ir ko teikt. Nu, ja jums ir kāda doma, kā šo laiku kaut kā, nezinu, izstiept, paplašināt, tad sakiet, bet Es šobrīd nezinu, kā to darīt citādi, kā vien ierobežot jūsu uzstāšanās laiku. Un tā tad. Pievērsieties tikai pašam galvenajam, ko vēlaties teikt. Mēs jau nevēlamies arī, ka jūs sniedzat valsts kopēju pilnatvarošu nostāju šā gadījumā. Tagad Terēza Himenes Besarēla no Eiropas parlamenta. Divas minūtes arī jums. Liels paldies, Klauda. Es gribēju runāt par vienu ļoti konkrētu aspektu, specifisku aspektu, par cilvēku tirzniecību. un kā cilvēki faktiski tiek pārdoti verdzībā. Tas ir tas, ar ko nodarbojas šie cilvēki tirgoņi. Viņi darbojas ļoti efektīvi, pastrādā visnežēlīgākos noziegumus un tāpat laikā vēl nopelna milzu naudu. Un šī migrācijas krīze viņiem piedāvā ārprātīgas plašas iespējas nodarboties ar šiem noziegumiem, un tas tiešām ir vienkārši briesmīgi, tas ir apkaunojoši. Upuri šai gadījumā ir ne tikai patvērumu meklētāji, bet ir arī daudz citi, kas ir šo mm, cilvēku tirgotāju rokās. Daudzi patvērumu meklētāji, bērni, jaunas meitenes tiek izmantotas, seksuāli izmantotas. Viņas tiek nosūtītas no vienas vietas uz otru, no Grieķijas, tad uz vēlnes, kurien neviens nezin, kur viņas atrodas. Viņas tik, nu tiek nodotas piespiedu prostitūcijā un, lai kur viņas, un viņām, viņas sagaida briesmas un pazemojumu, lai kur viņas arī nenonāktu. Tāpēc domāju, ka šī cilvēku tirzniecība ir prioritāri apkarojama sērga. Mums ir jādomā par to, kā pēc iespējas labāk sastrādāties, lai aizsargātu upurs. Viņiem taču arī ir tiesības, un mums viņi ir jāaizstāv. Un vienlaikus nepieciešams identificēt tos, kas šos noziegumus pastrādā, jāsauc viņu pie tiesas un taisnības un kārtības. Nevar, tā nav ne kaut kāda niecīga, tas nav nekāds niecīgs nodarījums, kaut kāda veikala zādzība vai kabatzagļu pekstiņi. Nē, tas ir nopietnas noziegums, kas skar ārkārtīgi daudz cilvēkus, kas no tā visa cieši, un tāpēc mums jāstrādā kopīgiem spēkiem pie tā, lai aizsargātu sieviešu un tīpaši meiteņu tiesības, kas tikušas izmantotas šajā ļoti tāpat jau bīstamā um, bēgļu gaitu procesā. Paldies tālāk Sāra Džons, Sociālistu un Demokrātu partija no Lielbritānijas. Klod priecājos, ka varbūt šeit un pārstāvēt Lielbritānijas apakšpalātu. Mm atdardzinīgi vērtēju uzmetumu dokumentu un tajā paustos princesa Lielbritānija, protams, vēsturiski ir bijusi tāda loma, ka tā piedāvā drošu patvērumu. Tā tas ir jau 51. gada bēgļu konvencijā un eh, Lielbritānija ir pasaules līderis humanās palīdzības sniegšanā. Gribēju izteikt pāris ātru piezīmi par šo uzmetumu. Bēgļiem ir jābūt arī pie sarunu galda, te brīdī, kad tiek pieņemti lēmumi rīcības programmā, jāiekļa konkrētas rīcības jāļauj bēgļiem uzņemties līderību, viņi nevar būt tikai vienkārši interesētā puse. Turklāt, ja tālāk arī dzimeņa atkal apvienošanās procesā, šim procesam jābūt mazāk birokrātiskam, ģimene kā definīcija ir jāizvērš plašumā, atzinīgi vērtējam 13. Lapus, rekomend, lapus rekomendācijas, bet domājam, ka jāiet vēl tālāk. Globālā kursu platforma ir svarīga, bet vajadzīgs arī skaidrs, skaidra termiņa, kurā brīdī šī atbildība kļūst kopīga. Mē, arī mērvienībām, rādītājiem jābūt ļoti skaidriem, piesaistītiem laika grafikiem. Mēs visi saprotam, kā jau tika teikts, ka jāmaina šī valoda, jāmaina no šīs vēl, vēlējuma izteiksmes uz imperatīvu. Mēs atzinīgi vērtējam arī dzimumlīsiesības jautājumu, bet jāsaka, viena otra sadaļa tomēr vēl nav pietiekami piemērota šiem principiem. Sievietēm un bērniem ir vajadzīgas drošas tāpas, drošas vietas šais apmetnēs un centros. Un šeit jāsaka, ir arī dažādi starptautiski ziņojumi, kas var mums palīdzēt. Notrām kārtām jādomā arī par dažādu veidu alternatīvām aizturēšanai un apmetnēm. Tīri formulējumos ir vajadzīgs kas vairāk nekā status quo. Un no savas personīgās, eh, no savas personīgās perspektīvas var teikt, ka neskatoties uz Brexit, Lielbritānija vajadzētu darīt nevien, nevis mazāk, lai sadarbotos ar citām valstīm, bet gan vēl krietni vairāk. Paldies! Lies paldies! un paldies, ka pievērsāties tieši konkrēti šim dokumentam. Tālāk Anna Gomeša no Eiropas parlamenta. Divas minūtes, Anna, nevairāk. Protams, ka mēs pilnībā atbalstam globālo paktu, bet tam ir jābūt kam vairāk nekā tikai kārtējam ANO instrumentam kas eh, ļauj mums, nu, tā teikt, paklapēt sev uz plecu, un pēc tam atkal nekas nav jādara. Man ir piegriezusies šī liekulība, ko piedzīvoja Eiropas eh, valdības vidū. Un tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka ir milzīga plaisa starp vārdiem un praksi. Tajā, kas būtu jādara, mēs visi labi zinām, kas būtu jārina. Cik ilgi jau ir izsināts šis Dublinas dokumenta pārskats, cik ilgi gaidām, kad dalībvalstu valdības rīkosies un nodrošinās humānās vīzas bēgļiem. Galu galā ar savu bezdarbību mēs pat esam devuši trumpjus ieroču tirgotāju rokās, jo neesam piedāvājuši drošu patvērumu šiem bēgļiem. Un naudas uh, Eh, ziedošana, cerot, ka līdz ar to kāds cits rīkosies mūsu viedā, tas nav risinājums. Un tā rezultātā attīstības valstis ir tās, kas uz saviem pleciem iznes lielāko slogu bēgļu uzņemšanā. Ja mēs runājam, piemēram, par kartumu, šobrīd tur apcietināts Sakarova balvas saņēmējs salīs. Mahmuds Osmans, Etiopija tāpat laikā burtiski grūst un mēs izliekamies, ka viņi ir mūsu partners migrācijas kontrolas jomā. Viņi drīzāk rāda šos bēgļus un migrantus, nevis palīdz mums problēmu risināt. To pašu var teikt par Eritreju. Un tad šī ārējās palīdzības piesaistošanas, nu jā, Lībija un Turcija, tagad viņi ir mūsu palīgi, smieklīgi vienkārši. Mums ir vajadzīgs Nacionālo parlamentāriešu atbalsts, lai pieprasītu atskaitīšanos par to, kas notiek šīs Turcijas darījuma ietvaros, tas ir amorāls un tas nav pieļaujams to atbalsta varbūt vienīgi tikai grieķu kolēģi. Mēs nedrīkstam šo liekulību vairs pieļaut. Tālāk Nacionālo parlamentu pārstāvis Saimons Busutils, deputāts no Maltas, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Arī es atzinīgi vērtēju šo sākotnēju uzmetumu dokumentu. Es domāju, ka tas ir līdzsvarots. Vēlos izteikt faktiski tikai vienu komentāru. Redzu, ka šie, domāju, ka šie globālie pakti ir lieliski iespēja, kā Eiropas Savienība var ietekmēt šo ļoti svarīgo iniciatīvu un darīt to globālā līmenī, tādā veidā mainot to, kā rīkojas valstis un kā tās rīkojas un kā tās sadarbojas, ņemot vērā šos kopējos izaicinājumus, kas ir mūsu priekšā. Es turklāt domāju, ka šie globālie pakti piedāvā iespēju, tāpēc, ka tie ļauj iesaistīties un arī uzņemties at atbildību gan eh, bēgļu izcelsmes valstīm, gan tranzīta valstīm, tādējādi rodot tādus risinājumus, kas beigu beigās palīdzētu mums īst, veikt īstenošanas darbu kopā. Bet globālo kompaktu vienlaikus priekšādātājs saskatu arī kā lakmusa testu. Tas ir pārbaudījums mūsu spējai būt vienotiem tādā lietā, kas līdz šim ir radījusi tik ārkārtīgi plašas domstarpības mūsu visu vidū. Tas ļauj mums domāt par kopīgu atbildības uzņemšanos, un man tas ir svarīgi, ņemot vērā, ka es nāku no valsts, kas ir uz um, nu, frontes līnijas šai gadījumā. Mēs nevaram atļauties ANO doties uh, sašķelt, un tāpēc pārvērtīsim šo tekstu par vēl vienu iespēju, par iespēju runāt vienotā balsī arī ANO līmenī. Priekšādātāji, Līdz šim bēgļu jautājums, patvērumu jautājums ticis skatīts kā problēma jautājums. Nu, pilnīgi noteikti vismaz nacionālā līmenī. Bet tagad ar globālajiem paktiem mēs varam kļūt par daļu no risinājumu. Un es patiešām ceru priekšādātāju, ka Eiropas parlaments šeit spēlēs izšķirīgi svarīgu lomu mūsu saliedējot ceļā uz kopēju nostāju, jo mums ir vajadzīgs šo lietu sakārtot atbilstīgi. Paldies! Paldies, Busutil kungs, es gribētu arī atgādināt, atzīmēt, ka jūs esat šeit parlamentā ilgi strādājis, um, pārliecinoši strādājis. Paldies, tālāk uh, deputāts Lopes Agilers no Eiropas parlamenta. Šais divās minūtēs centīšos izteikties pēc iespējas lakoniskāk. Pirmām kārtām esam redzējuši, kā šīs ICM laika gaitā ir attīstījušās palielinās šī plaisa starp nostāju, ka, nostājas pieņemšanas laika Eiropas parlamentā un nacionālajos parlamentos. Un līdz ar to rodas tāda nošķirtība starp nacionālo parlamentu nostājām un kopējo Eiropas nostāju. Tas ir disfunkcionāli, tas nav pieņemami, ja runājam par globāliem paktiem. Globāliem paktam par bēgļiem nepieciešams īstenot Eiropas pieeju, kam piekristu tie, kas piekrīt vispār kopējai Eiropas dimensijai dalību valstīs. Un ir vajadzīga šī Eiropas reakcija. Un otra lieta, ko gribēju teikt. Abi šie sarunu paneļi ir savā starpā ļoti cieši saistīti. Globāla migrācija, globālais kompakts par migrāciju un globālais pakts par bēgļiem abi piedāvā iespēju uh, risināt šo jautājumu. Mēs esam pieprasījuši likumīgus, legāls ieceļošanas variantus jau sen, un tas, protams, ir tas tilts, kas sasaista Eiropas parlamentu nostājas ar šo globālo paktu. Eiropas kopiena tiesa arī skaidru un gaisu ir pateikusi, ka jur, pašreizējās juridiskās normas nepadara par obligātu uh, piešķirt humānās dalībvalstis, bet dalībvalstu ziņā saskaņā ar saviem tiesību aktiem ir tomēr tā rīkoties, tad, ja viņu rokās ir šādi juridisks rīcības instrumenti, un es gribētu šeit mudināt nacionālos parlamentus savām valdībām pieprasīt izmantot šo juridiskās ieceļošanas um, veidus, nodrošinot šādas humanās vīzas. Un Tagad Lopes Lapazarana kungs no Spānijas lūdzu. Sí, bueno, pues eh, muchas gracias. Yo brevemente voy a entrar. Paldies. Es uh, vēlētos izteikties uh, kā Spānijas pārstāvis. Un uh, proti mēs pārstāvam valsti, kas uzņem uh, trešo lielāko skaitli no dažādām valstīm. Un uh, te ir runa par bēgļiem, kas ierodas bez dokumentiem, cilvēki no Sīrijas, no Kolumbijas, no citām valstīm. Tikai jau minēts par uh, to, kas ir iekļauts Ņujorkas deklarācijā un arī um, Dublins dokumentos. Mm, noteikti, ka mums vajadzētu paredzēt uh, vairākus jēdzienus, kas šeit ir jāietver, un jo īpaši es gribētu uzsvērt eh, solidaritāti starp valstīm. Māčējo kungs jau arī norādījis to, ka mums ir vairāk jāstrādā pie šiem jautājumiem, tie ir jāatrisina. Protams, ka pašlaik m, mm, šeit ir pārstāvēti dalībvalstu parlamenti, Tas nozīmē, ka visām valstīm vajadzētu uzņemties atbildību un solidaritāti pār šiem cilvēkiem. Es uzskatu, ka tas mums ļautu visu daudz labāk īstenot. Tas ļautu nodrošināt uh, šeit uh, palīdzību Spānijai, Itālijai un Grieķijai, kas ir uzņēmušas vislielāko migrantu skaitu. Es uh, domāju, ka mēs ļoti bieži jūtamies eh, vientuļi pamesti novārtā. Nākotnē šo situāciju vajadzētu mainīt. Tā ir visu valstu atbildība. Nav runa tikai par Eiropas Savienību, te ir runa par tādu daudz plašāku savienību, kas stājas pretī dažādām krīzēm. Liels paldies! Tagad eh, Polijas eh, parlamenta pārstāvis. Szanowni Państwo, e, tak e, wsłuchując się w dzisiejszą debatę, mam. Mm, paldies. Sekojot līdzi šīs dienas debatēm, man ir radies iespējas, ka mēs eh, šeit pārstāvam tādu Eiropu, kas nav kaut kā zilonkāla tornis, kas nav sasniedzams nevienam. Mēs pārstāvam šo solidaritāti, ko viss no mums pieprasa. Es esmu no Polijas parlamenta un gribētu šeit runāt par diviem aspektiem, kas jau tika pieminēti. Ugādas pieredzē, piemēram. Uzskatu, ka šajā jomā mēs eh, varam tikai un vienīgi paust eh, cieņu un abrīnu šai valstī. Grūti iedomāties, ko šī valsts ir pārvarējusi savos eh, mēģinājumos uzņemt emigrantus un bēgļus. Šeit nav runa tikai par šo valsti. Palīdzība un solidaritāte ir jāizrāda arī pret citām valstīm, kas ir ieguldījušas tik daudz darba bēgļu uzņemšanā. Mums vajadzētu nodrošināt arī izmaksu sadalījumu, lai šīm pirmās frontes līnijas valstīm būtu vieglāk ar visu tikt galā. Gribētos atsaukties arī uz Ungārijas kolēģi teikto. Tika runāts par patvērumu sistēmu. Mēs visi ļoti labi zinām, ka bēgļu starptautiskā aizsardzības sistēma ir uh, obligāti vajadzīga, bet mums vajadzētu pārdomāt visu ļoti rūpīgi, lai šī starptautiskā palīdzība nesamazinātu uh, uzņēmēju valstu pilsoņu drošības sajūtu. Nākamais būs Martins Hepners no FDD. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos izteikties vācu valodā. Vispirms es gribētu runāt par uh, šī pasākuma formātu. Es vēlētos, lai šādos pasākumos būtu mazāk lekciju, bet uh, vairāk uh, diskusiju, viedokļu apmaiņas. Otrkārt, mums vajadzētu domāt arī par redzējumu, par to, no kāda aspekta mēs uz visu skatāmies. Galvenokārt vajadzētu domāt par bēgļiem, nevis par uzņēmi valstu stabilitāti. Mēs šeit runājam par ļoti milzīgiem izdevumiem un, protams, ka uh, Eh, to uh, rada šī milzīgā vardarbība. Un tāpat arī mums ir eh, jādomā par mūsu meiteņu sieviešu izvarošanu mūsu valstīs. Es uzskatu, ka mums nevajadzētu šeit mēģināt uzlabot oficiālo statistiku. Manā um, valst, pavalstī Bavārijā, piemēram, izvarošanas skaits ir pieaudzis par 50%. Mums Ir jāsaprot, ka tie bēgļi, ko mēs uzņemam, 80% eh, no viņiem ir jauni vīrieši. Vienlaicīgi mēs arī nevaram uzticēties, ka visas šīs problēmas Eiropā tiks atrisinātas. Mēs nevaram visu noklusēt, mums vajadzīgi ir arī noteikumi nacionālā līmenī. Mums vajadzētu galvenokārt vērsties pret bēgšanas cēloņiem, un šis bēgšanas cēlonis ir Merkels valdība. Next is Martin Toledano of the Spanish Parliament, TPP. E Toledano kungs no Spānijas parlamenta. Muchas gracias, señor presidente. Eh, yo creo que para tratar bien el problema del asilo es importante distinguir. Ja mēs eh, vēlamies tikt galā ar eh, patvērumā jautājumiem, tad eh, mums vajadzētu saprast, ka mēs nevaram jaukt bēgļu situāciju ar patvērumu tiesībām. Mēs nevaram teikt, ka bēglis ir cilvēks, kurš ir aizbēdzis no savas valsts klimata vai ekonomisku apstākļu dēļ. Tiesības uz patvērumu ir cilvēkiem, kas tiek vajāti, Uh, kāru, rases, seksuālās orientācijas dēļ. Tātad uh, nevajadzētu šeit uh, bēgļu status definīcijās iejaukt citus aspektus, kas iespējams negatīvi ietekmē cilvēku. Domāju, ka šādos starptautiskos faktos vajadzētu domāt par iemesliem, kāpēc šiem cilvēkiem ir nācies atstāt savu valsti. Mums ir eh, vajadzīga tāda sistēma, kas veicinātu politisko stabilitāti un ļautu novērst bruņotus konfliktus dažādos pasaules reģionos. Mums vajadzētu arī stiprināt eh, cilvēktiesību situāciju šajās valstīs. Tātad te ir runa par izcelsmes valstīm, par uh, cilvēkiem, kas mēģinātu rast patvērumu Eiropā vai kur citur. Mums, eh, protams, ir jāizrāda solidaritāte arī Eiropas ietveros, bet eh, varbūt šo solidaritāti varētu attiecināt arī uz citām trešajām valstīm, kas var uzņemt bēgļus. Mums eh, ir vajadzīgi arī sodi galu galā vajadzētu vērsties pret šīm valstīm, kas eh, bradā cilvēktiesības kājām, un šo iemeslu dēļ cilvēki ir spiesti pamest savas valstis. Tagad Norvēģijas pārstāvs. Paldies priekšādātājs, man no Norvēģijas parlamenta, man ir liels gods būt jūsu vidū. Migrācija ir ļoti aktuāls temats visur, arī manā valstī. Uh, Mums pagājuši gadu bija parlamenta vēlēšanas, un viens no svarīgākajiem jautājumiem migrā... Um, e, Norvēģijas vēlētājiem bija migrācija. Daudzās Eiropas valstīs tas ir tāpat. Tad, tad 2015. gada migrācijas krīzes ietekme. Vienīgais veids, kā risināt šo problēmu, ir tas, ka mēs nevaram nerīkoties. Tas uh, mūs ietekmēs vienmēr. Ja mēs vēlamies kontrolēt robežas, mums ir jāsadarbojas. Ja mēs vēlamies godīgu un ilgspējīgu patvērumu sistēmu, mums ir jāsadarbojas. Ja mēs vēlamies eh, godīgu atpakaļnosūtīšanas politiku tiem, eh, kuriem nav vajadzīga aizsardzība, mums ir daudzpus, vajadzīga daudzpusē vienošanās, mums ir jāsadarbojas. Un, ja mēs vēlamies cīnīties pret galveniem cēloņiem, mums ir jāsadarbojas. Mēs varam respektēt dažādus viedokļus, bet ja mēs nedarīsim neko, tam būs milzīgas sakas. Eh, Eiropā ir vajadzīga godīga un ilgspējīga patvēruma sistēma, mums ir vajadzīga kopēja uzņemšanas politika, kopēja robežu kontrole. Tas nozīmē, ka tā ir mūsu kopējā atbildība. Paldies! Um, Paldies! Edīta Vatnere no Slovākijas. Vážený pán predsedā, vážení kolegovia, predtým, než... Za... Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi. Pirms es runāšu par šo jautājumu, es gribētu izteikt arī dažas novērojumus. Iespējams, ka jūs jau būsiet uzzinājuši, ka vakar Slovākijas pilsoņi pamodās un dzirdēja ļoti sliktas ziņas. Jauns žurnālists un viņa Uh, partnerē Slovākijā ir tikuši nogalināti. Tās ir šausminošas ziņas, jo īpaši šajā zālē, kur tiek runāts arī par vārda brīvību. Kolēģi, es gribētu jūs aicināt pievērst lielu uzmanību šī jautājuma izmeklēšanai Slovākijā. Mēs vēlamies, lai noziedznieks tiktu atrasts un sodīts. Tagad uh, pievērsīsimies šim jautājumam. Slovākija ir piedalījusies sarunās par uh, globālo paktu. Domājot par tālākām sarunām, es uzskatu, ka mēs nesāksim strīdēties par atsevišķām migrantu kategorijām. Mums ir jānošķir bēgļi no ekonomiskajiem migrantiem. Es vēlētos norādīt, ka Slovākija jau ilgāku laiku ir iestājusies par to, ka mums ir jāliek uzsvers uz uh, migrācijas cēloņiem migrantu izcelsmes valstīs. Mēs uh, nevēlamies, lai šo valstu problēmas tiktu eksportētas uz ārieni. Migrācijas cēloņi ir uh, jārisina tur, kur tie rodas, un uh, Galvenokārt šeit ir atbildība jāuzņemas izcelsmes valstīm. Protams, ka šīs valstis nemar, nedrīkst atstāt novērtā, tām ir jāsniedz atbalsts no starptautiskās kopienas. Tieši tāpēc mēs e, ļoti augstu vērtējam to, ka šajā globālajā paktā tiek iekļauti skaidri formulējumi attiecībā uz e, šo valstu atbildību mēģinot tikt galā ar savām problēmām un domājot par savu iedzīvotāju vajadzībām. Paldies, un uh, tagad pēdējais uh, runātājs no Latvijas. Thank you, Mr. Chairman. Um, I... Paldies, priekšādātāji. Esmu Latvijas uh, parlamentā deputāts un domāju, ka abi šie dokumenti ir ļoti labi. Es vēlējos apsveikt eh, visus eh, dalībniekus, kas eh, gatavoja savas uzstāšanās un kas piedalījās diskusijās. Es vēlētos izmantot šo iespēju un izteikšos pavisam īsi un gribēju runāt par Kremļa režīmu, kas neievēro cilvēktiesības un pārkāpja humanitāro tiesību principus. Kremļa diktators mēģina panākt, lai dalībvalstis savā starpā naidotos. Tas mēģina maldināt uh, ANO, un īsnībā viņš ir arī galvenais iemesls tam, ka Sīrijā un Ukrainā ir eh, notikusi šī humanitārā katastrofa, un vēl ar vien turpinās mums šeit sēžot. Uh, Es gribētu aicināt eh, vērsties pie kolēģiem, lai tiktu sodīti tie eh, cilvēki, kas slēp naudu, naudu mūsu bankās, sūta bērnus uz mūsu universitātēm un bauda Eiropas eh, dzīves līmeni, vienlaicīgi veicot noziegums pret cilvēci. Es kopās ar savu valdību aicinu pieņemt Magnitska sarakstu šeit parlamentā, lai parādītu Kremlim, ka tas nedrīkst bredāt kājām starptautiskos līgumus. Paldies! Okay, um, We, Tie bija visi runātāji, kas vēlējās izteikties. Lielas paldies visiem par disciplīnu. Šis noteikti nebija vienkāršākais veids, kā paust jūsu viedokļus. Daži no jums mēģināja paust pavisam īpašus viedokļus, bet eh, mums nākamajā sesijā ir eh, paredzēta vēl iespēja apmainīties viedokļiem. Es eh, domāju, ka tas ir tikai. Mm, ļoti labi, kā mēs varam to darīt. Uzskatu, ka sarunas starp Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem ir ļoti būtiska. Liels paldies parlamentāriešiem par to, ka viņi piedalās. Liels paldies Baģio kungām, tāpat arī Papadopulu kundzei, Nieto Leonu kungām, kundzei, Turka kungām. Liels paldies par jūsu dalību šajā procesā. Liels paldies arī dalībvalstu parlamentiem un um, Eiropas parlamenta deputātiem. Nākamo sesiju vadīs uh, Cecīlija Vikstrēma. Viņa vada priekšsēdētāja konferenci un tāpat arī um, komiteja priekšsēdētāja konferenci un viņa ir atbildīga arī par Dublins procesu. Tātad viņa vadīs nākamo sesiju. Tagad pavisam īsa pauzīte, bet sāksim darbu pavisam drīz.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 Well, good afternoon, colleagues and friends. Labdien, kolēģi! Godāmie Nacionālo parlamentu pārstāvji, Eiropas parlamenta deputāti, man ir ārkārtīgi liels gods vadīt otro sesiju uh, šajā sanāksmē par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju. Es vispirms gribētu aicināt visus, kas vēlas iziet no zāles, to darīt diskrēti un eleganti, un kas vēlas palikt, lai to arī dara. Uh, Lūdzu, apsēdieties un piedalieties sesijā. Paldies! So, now we will have the pleasure to work. Mums ir uh, iespēja sadarboties ar galvenajiem partneriem šajā procesā, kas strādā, lai sagatavotu globālo paktu drošai, mm, sakārtotāji un likumīgai migrācijai. Vispirms mēs uzklausīsim galvenos uh, sarunu partnerus, kas vada starptautiskos procesus globālā pakta veidošanā, proti tas ir Meksikas vētnie, vēstnieks Juans Jose Gomes Camacho, un pēc tam uzklausīsim arī vēstnieku Lauberu no Šveices. Pateicos jums, ka esat atbraukuši no tālienes, lai mums šodien pievienotos, mēs to ļoti augstu novērtējam. Pēc jūsu runā mēs klausīsimies Jonatanu Prentisu, viņš ir Luīzes Ārboras biroja vadītājs. ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāvja starptautiskās migrācijas jautājumos. Pēc tam runās Eugenio Ambrozī, viņš ir starptautiskās migrācijas organizācijas eh, es reģionālais direktors. Bija paredzēts uzklausīt arī Ivāņčevas kundzi, bet viņas vietā būs Simenova kungs, kurš pārstāv uh, Bulgārijas prezidentūru. Viņš mūs informēs par mm, <clears throat> pēdējiem sasniegumiem padomas sarunās. Pēc tam mēs uzklausīsim dalībvalstu parlamentu pārstāvjus. Vispirms, man ir ārkārtīgi liels gods un prieks sveikt mūsu vidū Mariju Fermu. Viņa runās kā Zviedrijas parlamenta deputāte. Kādreiz eh, pirms sešiem gadiem bijām kolēģis. Pēc viņas izteiksies Konstants Urbāno de Susa, un viņa ir no Portugāles parlamenta. Pēc eh, jūsu runām mēs uzsāksim diskusijas. Bet sākumā es vēlētos izmantot šo iespēju, lai skaidrotu, ka vārds tiks piešķirts eh, diviem dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem un vienam parlamenta deputātam, līdz brīdim, kad eh, runātājs sarakstā vairs nebūs. Dalībvalstu parlamentu deputāti jau zina, kas ir darāms, ja jūs vēlaties izteikties, tad lūdzu aizpildiet veidlapu un nododiet to sekretariātam. Runātājs sarakstu mēs eh, sagatavosim balstoties uz šīm veidlapām. Uh, Kā parasti, eh, kolēģi no Eiropas parlamentā var norādīt, ka tie vēlas runāt, paceļot roku, un es eh, ņemšu to vērā. Tāpat arī ņemiet vērā, ka atkarībā no eh, cilvēku skaita, kas vēlēsies uzstāties, mums iespējams nāksies ierobežot uzstāšanās laiku. Parasti uzstāšanās laiks ir vismaz divas minūtes. Tagad, kad visas formalitātes ir nokārtotas, mēs varam uh, rīkoties tāpat kā iepriekšējā sesijā. Ārkārtīgi liels prieks dot eh, vārdu eh, viņa ekscelencei Meksikas eh, vēstniekam Ņujorkā, Juans Jose Camacho, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Man ir ārkārtīgi liels gods, ka varu piedalīties šīs dienas sanāksmē. Un paldies arī par to, kā devāt man iespēju uh, izstāstīt, par ko īsti ir runa šajā globālajā paktā. Mēs mēģinām šeit izveidot tā saucamo nulles projektu, un pašlaik par to tiek vestas sarunas. Pavisam īsi. Priekšādātās kundzē pirmo reizi migrācija ANO ienāk pa uh, parādas durvīm. Pirmo reizi ir panākta kolektīva vienošanās starp visām ANO dalību valstīm, lai izveidotu un vestu sarunas pār vispasaules izpratni par migrācijas jautājumiem. Lai to panāktu, esam izveidojuši trīs fāžu procesu. Pirmajā fāzē mēs vēlējāmies aptaujāt visus reģionus un apakšreģionus pasaulē, lai saprastu, ko viņi domā par migrācijas fenomenu. Mēs redzam, ka mūsu zināšanas par migrāciju bija pavisam necilas. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi vest uh, sarunas un vienoties par to. Tas varbūt šķiet pašsaprotami, bet eh, tieši tā mēs bieži arī rīkojamies. Mēs eh, uzsākām tādu ļoti padziļinātu izpratnes eh, procesu. Un tagad šo m, mm, pirmo divu fāžu mērķis ir veidot tādu pamatu un uzticēšanos starp sarunu vedējiem un valstīm. Šeit ir runa par diviem galvenajiem partneriem, tas ir izšķirošs šāda veida procesā, un, protams, ka ir jāpanāk arī kopēja izpratne starp visām valstīm. Ir jānodrošina, lai uzticēšanās līmenis būtu pietiekams, lai mēs varētu runāt par šiem kompleksajiem jautājumiem, kas bieži vien rada ļoti pretrunīgus viedokļus un kas ir ļoti politizēti. Šis bija pirmais posms. Mums bija ļoti liela tikšanās a, Meksikā. Mēs a, mēģinājām visu a, tā kā izdestilēt, saprast, kas ir izrunāts visos procesos, un pēc tam tika sagatavot šis nulles projekts. Šīs eh, dokuments eh, pašlaik ir uz sarunu gāda. Tas ir sākotnējais projekts eh, globālajiem paktam. Mums bija pilnīgi skaidrs, ka vienīgais veids, kā mēs varam um, tikt galā ar šo fenomenu, ir um, runāt par to visos līmeņos. Mēs nevaram pieiet migrācijai sadrumstaloti. Mēs nevaram arī likt uzsvaru tikai uz vienu vai otru procesu. Mēs nevaram to visu sadrumstalot. Mums ir jāmēģina izprast šis fenomens. Tāpat arī mums ir jāparedz, lai uh, mēs varētu ietvert pilnīgi visus aspektus, uh, um, 360 grādu lēņķī. Pilnīgi visi aspekti ir jāiekļauj un par visiem ir jāapspriežas. Ja jūs esat iepazinušies ar šo projektu, jūs noteikti būsiet pamanījuši, ka tāds tas arī ir. Šajā dokumentā nav runa par migrācijas veicināšanu, te nav runa arī par migrācijas nosodīšanu. Te ir runa par uh, migrācijas uh, pārvaldīšanu. Šeit ir uh, iekļautas trīs, četras daļas. Viena daļa ir vīzija. Tas ir eh, tāds kā diskurs, ne tikai par to, kas ir jāiekļā šajā paktā, bet te ir runa arī par to, kā migrāciju vajadzētu uztvert, vismaz no globālā paktā perspektīvas. Otrais, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, mūsu mērķis bija sagatavot, uzrakstīt um, desmit pamatprincipus. Šie principi ne tikai būtu vadmotīvs mūsu sarunās, bet tas ļautu arī īstenot uh, šo globālo paktu. Tas ļautu mums interpretēt uh, visas darbības un pasākumus, kas ir iekļaut paktā. Šeit jūs atradīsiet tādas lietas, piemēram, kā valstu suverēnās tiesības, definēt uh, savu imigrācijas politiku, Protams, kā te ir runa arī par suverēnām tiesībām noteikt, kurš drīkst šķērsot valsts robežu un kurš nē. Tāpat arī tiek paredzēti visi vajadzīgie apstākļi, noteikti principi, piemēram, tiesiskums, cilvēktiesības. Šeit ir runa par to, kā viss balstās, viss tiek uh, centrēts uz cilvēku un tā tiesībām. Uh, Mums ir runa arī par mērķiem. Tie ir 22, un tie nav sadalīti kategorijās. Mēs nevēlējāmies šo pieju padarīt sadrumstalotu. Mēs vēlējāmies, lai vien, tā vienmēr būtu visaptveroša. Gribējām salikt šos mērķus tādā kārtībā, kādā sākas migrantu plūsma. Tātad sākam ar galvenajiem migrācijas cēloņiem. Kāpēc uh, cilvēki tiek uh, piespiesti, kāpēc cilvēki izvēlas uh, doties prom? Karš, vīde, ugunskrēk un tā tālāk. Pēc tam uh, sekojam līdz bēgļu kustībai, robežu šķērsošana, cilvēku tirzniecība, un ejam līdz pat pēdējiem posmam, kad uh, viņi ir uzņemti mm, jaunā uzņēmēja kopienā. Šie mērķi ir ārkārtīgi skaidri, melns uz balta, un tie ir vērsti uz rīcību. Globālā pakta mērķis ir izmainīt realitāti, tātad e, globālā pakta mērķis, kā jau tas ir minēts eh, virsrakstā, ir panākt, lai migrācija būtu droši, sakārtot un likumīga. Galvenā argumentācija ir nodrošināt to, lai e, šis fakts būtu gana praktisks, vērst uz rīcību un lai migrācija tā rezultātā kļūtu droši sakārtotā un likumīga. Pēc šiem 22 mērķiem un katrā mērķī ir iekļautas arī darbības, mēs pēc dalībvalstu lūguma esam paredzējuši arī sistēmu uh, tam, kā tiks uh, kontrolēti rezultāti. Dalībvalstīm būs ne tikai iespēja, bet arī pienākums spriest par globālā pakta īstenošanu, par šī globālā pakta efektivitāti, liederību un tāpat arī par eh, problēmām, izaicinājumiem, ar ko katra valsts saskaras. Protams, ir jānorāda arī, ka šīs darbības un mērķi, kas eh, te ir iekļauti, ir iekļauti ar uh, tādu domu, ka šīs globālais pakts nav juridisks instruments. Šis pakts balstās uz uzticēšanos un uh, sarunu partneru piekrišanu. Tātad visas valstis piedalās šajā globālajā paktā. To vispaturot prātā, vajadzētu arī norādīt, ka šis uh, darbību mērķu saraksts nav um, strikts saraksts. Drīzāk te ir runa par darbībām, kas uh, tiek uh, ieteiktas valstīm, kas ir jāveic balstoties uz šo valstu apstākļiem. Tad, tad uh, šīm valstīm pašām ir jāizvērtē migrācijas fenomens un jāizvēlas, kāda politika tām būtu jāpiemēro. Priekšādētājs kundzei. Tas būtu tāds eh, vispārīgs eh, apraksts par to, ko mēs eh, darījām, un mans kolēģis Laub, Vēstnieks Laubers iespējams varēs papildināt manis teikto. Paldies vēstniekungam, un tagad vēl viens vēstnieks mums ir pievienojies Laubera kungs. Viņš ir Šveices vēstnieks un pastāvīgais pārstāvis ANO. Vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem klātesošajiem par uh, piedalīšanos pasākumā. Šis ir svarīgs pasākums, jo arī parlamenti spēlē ļoti svarīgu lomu šajā procesā. Dalībvalsts uh, sevi pārstāvi ar vēstniekiem, bet parlamentārieši ir šī saikne ar, ar iekšējo politiku, ar kopienām, Viņi veido politiku un tieši tādēļ um, šis pasākums mums ir ārkārtīgi svarīgs un priecāšos uzklausīt arī jūsu jautājumus. Es sīkāk vairs par uh, dokumentu projektu nestāstīšu. Es varētu pastāstīt drīzāk par procesu. Process aizsākās uzreiz pēc Ņujorkas deklarācijas uh, pieņemšanas 2016. gada decembrī. Un uh, mūsu dokumenta projekts ir balstīts uz deklarāciju šis ir solis tālāk procesā, kā jau teica arī vēstniekums. Mēs sagatavojam tādu specifiskāku dokumentu, kur tiek runāts par konkrētu rīcību, kas veido ceļa karti nākotnē, lai mēs varētu turpināt globālo sarunu par to, kā uh, padarīt migrāciju drošu, sakārtotu un likumīgu. Pašlaik esam sarunu fāzē. Esam iesnieguši pirmo dokumentu projektu. To iesniedzām 5. februārī. Esam ļoti atviegloti un priecīgi, jo saņēmām ļoti pozitīvu reakciju. Delegācijas uzskatīja, ka dokumenta projekts ir visaptvarošs, līdzsvarots. Vēstnieks jau teica, ka mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka, lai tiešām ņemt, saņemtu visu valstu atbalstu un lai mēs arī varētu saņemt dalību valstu mandātu, tad ir jāpievēršas visiem migrācijas aspektiem un šķiet, ka ar pirmo dokumentu projektu mums ir izdevies. Sarunas sākās pagājušajā nedēļā Ņujorkā un no šī brīža līdz jūlijam mums uh, katru mēnesi ir paredzētas dažas dienas sarunām, tad 3 līdz 5 dienas, 6 raundi kopumā Un tagad varam, pēc pirmā saruna raunda varam apliecināt, ka dalība valstis aktīvi iesaistas. Visas ir norādījušas, ka dokumenta projekts ir ļoti labs pamats tālākām diskusijām. Mums arī ir tagad labāks priekšstats par to, kur nepieciešams dokumentus sīkāk un labāk izstrādāt. Uh, tika norādīti atsevišķi elementi, par kuriem nepieciešams vairāk diskutēt ar dalību valstīm. Nākamais sarunrauns ir paredzēts pēc divām nedēļām Ņujorkā, un tas tiks veltīts uh, konkrētākiem jautājumiem. Viens no tiem būs īstenošana, pēcpasākuma pārskatīšana, uh, cik dālu dalībvalsts vēlas dodo, doties, veidojot institucionālo ietvaru un kā lai globālā pakta īstenošanā mēs nodrošinam to, ka tas tiešām uh, pārtūkojas par reālu rīcību uz vietas, lai tas tiešām mainītu migrantu situāciju. Um, tas ir tas, ko varu pastāstīt šobrīd par procesu. Paralēli sarunām Ņujorkā, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi lai diskusijas par dokumentu un migrāciju turpinātos visos līmeņos, un viens no iemesliem, kādēļ esam šeit, lai mums būtu iespēja apmainīties ar viedokļiem ar visām instancēm Eiropas Savienībām, lai diskusija notiktu, lai mēs varētu virzīt uz priekšu diskusiju ar Eiropas Savienību, un man liels prieks redzēt tik daudzus ieinteresētus cilvēkus šajā zālē šodien. Paldies, vēstnieka kungs! Jūs lieliski papildinājāt iepriekšējā runātāja teikto. Un tagad pievērsīsimies Prentisa kungam no tad, ANO ģenerālsekretāra īpašais pārstāvs starptautiskas migrācijas jautājumos biroja vadītājs. Es strādāju ANO, es ļoti cieši sadarbojos arī ļoti cieši ar kolēģi, kas sēž man pa kreisi no starptautiskas migrācijas organizācijas. Priekšsādātā man ir liels prieks šodien šeit būt un uh, iesaistīties diskusijā par tik ļoti svarīgu jautājumu. Uh, no paša sākuma gribēju uh, atvainoties Luisa Ārboru vārdā. Luisa Ārbors vārdā atvainojos uh, viņas vārdā, ka viņa nevarēja šodien mums pievienoties. Ja es aplūkoju, kāds ir mūsu šodienas diskusijas jautājums, galvenā tēma - globālais pakts par drošu sakārtot likumīgu migrāciju, es gribēju. Uh, um, paturpināt iepriekšējā runātāja teikto un runāt par to, kā jūsu, kā varētu būt jūsu loma uh, virzoties uz priekšu. Globālais pakts par migrāciju Es nepārspīlēju, uh, sakot, ka tā ir mm, unikāla iespēja maksimizēt uh, centienus no visām pusēm un mazināt trūkumus. Tā ir iespēja izveidot sistēmu migrācijas pārvaldībai gan tagad, gan nākotnē, kad demografiskie vides un attīstības aspekti noteikti atstās ietekmi uz mūsu mobilitāti. Uh, Ir lietas, kas ir paredzamas, ir lietas, kas nav paredzamas. Un, ja atļausiet, es gribētu izcelt četrus galvenos elementus. Pirmkārt, šis uzskats, ka migrācija ir tāds fenomens, kas uh, pastāv šobrīd un ka tā ietekme ir uh, pārsvarā pozitīva. Otrakārt, pozitīvai ietekmei nevajadzētu nomākt uh, daudzos izaicinājumus, ko migrācija var radīt, ja tā netiek atbilstoši pārvaldīta. Treškārt, lai mēs maksimāli labi izmantotu likumīgas migrācijas uh, iespējas un lai novērstu nelikumīgu migrāciju, ļoti svarīga ir sadarbība starp valstīm. Un visbeidzot, globālais pakts par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju ir jābalsta uz cieņu gan pret valsts suverenitāti, gan pret individa cieņu. Un ši, tādēļ mēs vēlamies parakstīt tādu globālu paktu, kas nebūs juridiski saistošs, tomēr tas būs balstīts uz tiesiskumu. Globālais pakts, kas ņems vērā valstu intereses un pašas un tajā pašā laikā nodrošinās eh, taisnīgu pamatu, lai atbildētu uz migrantu un kopienu vajadzībām. Un te iesaistaties jūs. Parlamentārieši spēlē unikālu lomu. Viņi no vienas puses nodrošina saikni starp politisko pārvaldību un uh, vietējām kopienām. Šī ir izaicinājuma pilna loma. No vienas puses politikām ir jānodrošina ilgtermiņa izaugsme un labklājība, bet bieži vien tas nespēja atrisināt vidēji termiņi vai nekavējošas bažas, kas ir mm, vietējās kopienās, un te es gribētu izcelt trīs aspektus, kas saistīti ar globālo paktu. Pirmkārt, jebkurās diskusijās, ne, nevienu diskusiju par migrācijas sniegtajām priekšrocībām nevar uh, uzvarēt tikai ar faktiem. Tieši tādēļ ir uh, vairāk jābalstās uz uh, pierādījumiem un faktiem, un tad uh, šis arī pirmais dokumenta projekts globālajam paktam noteikti ļaus mums uh, iegūt labākus un pilnīgākus datus par situāciju. Otrakārt, Arboras kundze ir vienmēr um, aicinājusi uzmanīgi pievērsties tam, kā mēs veidojam diskusijas par migrāciju. Uh, mēs nevaram uh, teikt, ka visi, kas ir nobežījušies par migrāciju, saukt par ksenofobiem vai rasistiem, bet tajā pašā laikā mēs arī nevaram noliegt acīm redzamo saikni uh, Eh, starp eh, sabiedrības viedokli un pieaugušo tolerances trūkumu. Mēs nedrīkstam dehumanizēt eh, cilvēkus, kuru neaizsargātā, kur ir neaizsargātā situācija. Un visbeidzot, mums ir kolektīva atbildība virzīties uz priekšu un panākt lielāku iekļaušanu. Un tas arī ir globālā pakta pamatā. Mēs mēģinam maksimāli izmantot iespējas, ko sniedz cilvēku mobilitāte. Iespējas uh, Un tas arī ir ļoti svarīgs instruments parlamentārā demokrātijā. Ievēlētam pārstāvim ir jāpārstāv arī mazāk aizsargātie cilvēki. Un, protams, tas arī ir sabiedrības interešu uh, vārtā. Mēs vēlamies nodrošināt suverenitāti, un mēs tādēļ bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka kādām cilvēku grupām netiek um, sniegts to institūciju un struktūru atbalsts, uh, kurām šis atbalsts būtu jāsniedz. Un visbeidzot, um, uh, gribēju vēl pieminēt arī mūsu centienu globālo raksturu. Protams, vārds globāli jau parādās pakta nosaukumā, jo migrācija ir globāls fenomens. Uh, um, izaicinājumi, kas saistīti ar migrāciju, nav unikāli uh, kādam reģionam, un uh, neviens nespēs risināt migrācijas jautājumus izolēti. Ir jāsaprot, kāds ir, dalī, kāds ir dažādu valstu redzējums uz migrāciju, tas arī būs pamatā jebkāda laba rezultāta panākšanai gan nacionālos, gan reģionālos fórumos, piemēram, kā šajā, mēs mēģinam stiprināt pilsoņu uzticību savai pārvaldībai ar atvērta dialoga palīdzību. Jūsu darbs, atbalstot globālā pakta procesu, būs ārkārtīgi svarīgs, lai nodrošinātu pozitīvu rezultātu. Paldies! Paldies Prentis kungam! Es atvainojos, ka sajaucu jūs ar Ambrosī kungu. Tas ir tādēļ, ka šajā vecumā vienmēr eh, jāpie, jāizmanto brīles lasot dokumentus. Es mēģināšu to atcerēties. Un tagad Ambrosī kungs, kas ir starptautiskās migrācijas organizācijas Eiropas Sanības reģionālais direktors. Vārds jums. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs jau esam no vienas ģimenes, nedomāju, ka kāds apvainojās par nepareiza titula piešķiršanu. Man ir liels prieks un liels gods būt šeit, runāt par globālo paktu par migrāciju. Un, protams, ir ļoti liels prieks un liels gods būt šajā panelī ar kolēģiem un ar draugiem, kas arī ir pievienojušies mums šajā sesijā. Jau iepriekšējie runātāji daudz runāja par uh, dokumenta projekta saturu un arī par uh, procesu, un tādēļ man nebūs, no, nebūs nekas daudz ko piebilst jau par pieminētajiem aspektiem. Bet man ir daži vispārīgākas dabas komentāri par globālā pakta procesu un par šo problēmu, ko globālais pakts mēģina risināt. Es atsaucu, gribētu atsaukties uz komentāriem, kas izskanēja no zāles iepriekšējā sesijā. Kāds no delegātiem mm, teica, ka nekā nedarīšana nav iespējama. Migrācijas kars mūs visus. Es gribētu nedaudz to pārfrāzēt, sakot, ka nerīkoties nav iespējams. Es gribu, ka migrācija, gribu teikt, ka migrācija mums visiem palīdzēs, tā mūs atbalstīs, ja tiks izpildīti vairāki nosacījumi, un es vēlējos pieminēt uh, tikai uh, dažus, kas jau arī tika pieminēti iepriekšējos komentāros. Migrācija mums visiem palīdzēs, mums visus atbild, atbalstīs, ja mēs sadarbosimies, ja mēs uh, beidzot akceptēsim, ka migrācija, migrācijas uh, pārvaldība, ka to nevar ekskluzīvi risināt nacionālā līmenī. Jau pēc definīcijas pats savā rakstura, kā migrācija notiek, tātad pāri valstīm, pāri robežām, ka tas ir starptautisks jautājums. Mums ir jāstrādā kopā, lai panāktu kāda veida vienošanos par uh, kopīgu redzējumu par to, kā labāk pārvaldīt migrācijas uh, fenomenu, kas var mums visiem palīdzēt, kas var mūs visus atbalstīt, ja mums būs kopīgs redzējums. Un kopīgais redzējums ir vajadzīgs, jo mēs saskaramies ar vairākiem izaicinājumiem. Tie ir sistēmiskas dabas izaicinājumi, tie nav tikai ārkārtas vai pagaidu izaicinājumi. Tieši tādēļ ir jāsāk domāt un jāsāk strādāt, lai sagatavotu racionālas atbildes uh, un at, ar risinājums ar ad hoc risinājumiem vairs nepietiek. Un vēl viens priekšnosacījums, kas jāizprot, lai migrācija mums varētu palīdzēt un mūs atbalstīt, ja mēs pieturēsimies pie kopīga redzējuma, paturot prātā, ka viss šis process, par ko dzirdējām, iepriekš saprotam, ka nekas jau nenotiek uh, Tāpat vien vai nejaušību rezultātā eh, ir skaidrs, ka ir jābūt eh, nopietnām starptautiskām eh, saistībām un paustām apņemšanām. Un pirmais projekts ir sagatavots balstoties uz to, Un šīs apņemšanās, ko starptautiskā kopiena jau ir paudusi, tās arī ir jāturpina, lai varētu virzīt uz priekšu diskusiju jo tās ir apņemšanās, tās ir saistības. Tās mums ir jāīsteno, jārespektē. Un trešais priekšnosacījums. Ja mums izdosies procesu turpināt kā līdz šim, un ceru, ka ka, ja mums izdosies atcerēties, ka runājot par migrāciju, mēs runājam par cilvēkiem. Mēs runājam par uh, visu valstu pilsoņiem, valsts, kas ir pārstāvēts gan šajā zālē, gan citos startautiskos fórumos. Mēs runājam par cilvēkiem, cilvēkiem ar uh, savām cerībām, izaicinājumiem, sapņiem, ar viņu dzīvību, ar viņu, tie, ar viņu dzīvi, uh, mēs runājam par viņu tiesībām. Un Šis ir elements, kas jāpatur prātā visā sarunu procesā. Un līdz šim tas ir ticis darīts. Un ir ļoti skaidrs, ka visi šie trīs aspekti, ko es pieminēju, ka tie mm, ir bijuši klātesoši līdz šim paveiktajā darbā, ko veikusi starptautiskā sabiedrība, kas strādā pie globālā pakta ir trīs aspekti, kas arī labi atspoguļoti uh, pat uh, pirmajā projektā, kas pašlaik tiek apspriests. Un, un tad jau var droši teikt, ka uh, uh, šobrīd um, iezīmējas uh, tas, ka migrācija var mums visiem palīdzēt, tā var mūs atbalstīt, ja mēs pieturamies pie savām saistībām. Uh, Un, zinām, mērā paturpinot Jonatana teikto, kā Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti var iesaistīties. Jūs visi pārstāvat nacionālos parlamentus, un tie, kas pārstāv Eiropas parlamentu, jums visiem ir ļoti svarīga uh, loma un arī ļoti liela atbildība. Uh, pirmkārt, uh, nodrošināt procesa notikšanu. Jūs pārstāvat uh, savas valsts iedzīvotājs, Eiropas iedzīvotājs. Jums ir pienākums nodrošināt, ka pārējās institūcijas, kas ir iesaistījušās šajā procesā, lai tās respektē savas saistības, lai tās pieturās pie pieejas, par ko panākta vienošanās un kas ir izmantota līdz šim, tā lai jūs gan nacionālā, gan Eiropas līmenī varētu nodrošināt to, ka uh, šī uh, migrācijas pārvaldību, ko pieminēja Kamačo kungs savā uzrunā, ka tā tiek īstenota. Jūsu atbildība ir būt arī, jūsu atbildība arī ir uzraudzīt politiku, lai nodrošinātu, ka no vienas puses tas, kas tiek darīts migrācijas pārvaldības, vienā aspektā nav pretrunā ar citu aspektu, lai nebūtu pretrunu starp politikas jomām. Uh, Un trešais elements, kas ir ļoti svarīgs jūsu lomai kā parlamentāriešiem, tad jūs, jūs esat saiknis ar valsts institūcijām un jūsu vēlētājiem, cilvēkiem, ko jūs pārstāvat, ir ļoti svarīgi, lai jūs uh, aktīvi iesaistītos tajā, lai mēs mainītu uh, līdzšinējo uh, diskursu un tā noskaņojumu par migrāciju. Bieži vien šis diskurss ir bijis pārāk toksisks, tas nav bijis balstīts uz pierādījumiem un zināmā mērā. Tas arī neatbilst to valstu vēsturiskajai pieredzēji, kas atrodas šajā zālē un arī citos starptautiskajos formos. Uh, Turpinot sarunas par globālo paktu, mēģināsim saglabāt mūsu nacionālo vēsturisko atmiņu par to, ko migrācija ir nozīmējusi mūsu valstī, bez jebkādiem izņēmumiem. Es mm, arī atceros savas valsts vēsturi, atcerēsimies, no kurienes mēs esam nākuši, ka migrācija ir bieži vien nodrošinājusi atbalstu mūsu valsts vēsturē. Atcerēsimies to, nekonfrontēsim vēsturi, bet domāsim par darbu nākotnē. Šim procesam būs ļoti liela ietekme uz nākamajām paudzēm. Paldies! Paldies, Ambrozī kungs, un paldies, ka atgādinājāt mums visiem, ka mēs visi jau pēc savas dabas esam migranti. Tas ir mūsu, da, daļa no mūsu DNS. Un tagad došu vārdu Simeonova kungam, kas pārstāv Bulgārijas prezidentūru. Mēs tagad runājam par globālo paktu, bet uh, pašlaik šajā uh, Eiropas Savienībā jūs esat uh, prezidentūra. Ir ļoti daudz dažādu likumdošanas priekšlikumu, lai ieviestu kārtību Eiropā, lai mēs labāk un kārt, labākā un sakārtotākā veidā risinātu migrācijas problēmas un atrisinātu šo haotisko situāciju, kas pastāv pašlaik. Uh, Tātad ar nepacietību gaidu jūsu prezentāciju par darbu, ko plānojat veikt. Lies paldies priekšādātāji. Paldies, ka uzaicinājāt arī padomus prezidentūru piedalīties šīs dienas sanāksmē par globālo paktu. Un es gribētu tomēr iebilst tam, tam ka tika teikts, ka es likumdošanu esot pilnīgā hausā. Mūsu, ka Bulgārijas prezidentūra domājam, ka šis darbs, protams, ir sarežģīts, dažšķaitņēns un nav viegli rast pareizo veidu, kā šo ES kuģi stūrēt šajā situācijā. Bet Eiropas Savienībā ir visaptvaroša ilgtermiņa stratēģija, kuras pamatā ir partnerība, atbildība un solidaritāte, un tās mērķis ir nodrošināt gan iespējas, gan risināt ar migrāciju saistītos izaicinājumus. Tas, protams, ir tāds globāls, daudzšķaitnams eh, jautājums un parādība, un tāpēc ir vajadzīga arī globāla risinājuma ņemot vērā, ka esam redzams spēlētājs startautiskajā arēnā un aktīvi strādājam, es veido partnerības, kur mērķis ir ilgtermiņa un ilgspējīgi risinājumi, kas ļaut vērsties pret nelikumīgas migrā migrācijas pamat iemesliem, pamatcēloņiem, vienlaikus radot arī jaunus instrumentus, tādus kā Trasta fonda un Eiropas investīcija plāns, kas ļautu pievērsties investīcijām un darba vietu radīšanai. Pozitīvā pieredze un mūsu centienu uh, rezultāti noteikti būs svarīgi arī kopējā globālā pakta, migrācijas pakta veidošanā. Šī globālā pakta mērķi varētu piedāvāt arī tālāku vadlīniju orientāciju un dot nepieciešamo enerģiju, lai nonāktu pie līdzsvarot atbildīgu un ilgspējīga risinājuma gan izaicinājumiem, gan iespējām, ko piedāvā migrācija. Prezidentūra atbalsta mm, spēcīgās saistības, ko es paudusi kopā ar dalībvalstīm, vēloties turpināt aktīvi un konstruktīvi līdzdarboties sarunu procesā Ņujorkā. Un līdz šim tā tas arī ir bijis konsultāciju posma laikā un mēs pilnīgi noteikti darīsim visu iespējamo, ja lai pārliecinātos, ka Eiropas Savienība turpina runāt vienā valsī. Un mēs esam pārliecināti, ka es un dalībvalstis ir gatavs dalīties savā pozitīvajā pieredzē un paraugu praksē attiecībā uz migrācijas pārvaldības jomu. Un tas pilnīgi noteikti varētu tikt izmantot šāda globāla pakta eh, izstrā, teksta izstrādāšanā. Mūsu pamatprincipi Eiropas Savienībā, protams, ir atspoguļot šai paktā, respektīvi cilvēktiesību ievērošana, īpaša uzmanība riskam pakļautajām grupām, kā arī dzen pieredze starptautiskajā sadarbībā. Ko daram kā padome? Šobrīd strādājam pie ietvara izstrādāšanas sarunām par šo paktu migrācijas jomā, kas norisinās, kā zināms, Ņujorkā. Un šai darbā mūsu mērķis ir pirmām kārtām iegūt līdzsvarotu tekstu, kas pamatoties uz Ņujorkas deklarācijas principiem, ir tīpaši šeit izmantojot 2030. gada darba kārtību ilgspējīgās attīstības jomā. Turklāt vēlamies pārliecināties, ka kopējas atbildības princips tiek atbilstīgi atspoguļots šais dažādajās saistībās un rīcībās, kas iestrādātas paktā. Respektīvi, tieši attiecībā uz konkrētu atbildību vajadzībām un bažām, kas ir izcelsmes, tranzīta un mērķu valstīm. Un visbeidzot, Vēlamies arī pārliecināties, ka tiek skaidri definēts mehānisms eh, dokumentu īstenošanai, pārskatīšanai un izvērtēšanai, pamatojoties uz jau pašreizējiem fórumiem, un, protams, galvenā loma šeit ir mm, starptautiskajai migrācijas organizācijai. Šim visam procesam, protams, būs vajadzīgs laiks un tālāki centieni, bet mēs vienlaikus uzskatām, ka progress jau šai jomā ir gūts. Nu, pēc pāris dienām mm, darbu turpināsim, un tad, mm, tātad pie nākamā sarunu raunda dalību valstīs un varēs tālāk izstrādāt Eiropas Savienības nostāju. Paldies par uzmanību. Paldies, paldies Simeonava kungam. Tālāk runās Marija Ferma un līdz ar to sniegs savu viedokli par situāciju dalību valstī. Viņa ir deputāte no Zviedrijas parlamenta. Lielas paldies, ka devāt man vārdu. Es uzstāšos Zviedru valodā. micro. Sorry, I thought it was on. Uh, es domāju, ka tas ir jau ieslēgts. Un tā tad zviedru valodā. Es ārkārtīgi priecājos, ka šodien varu būt šeit un runāt arī jums par mm, šo svarīgo tēmu, būdama Zviedrijas parlamenta pārstāve. Mēs migrāciju mm, ta, tas, kā risinām migrācijas jautājums, ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tas ir svarīgs jautājums arī nākotnē, jo nākotnē šis jautājums tikai un vienīgi aktualizēsies šobrīd vairāk nekā jebkad iepriekš nepieciešams īstenot un dot patvēru tiem, kam tās uz to ir tiesības. Un ir dažādas, eh, nu, bažas rēsošas balsis, kas cenšas šo patvērumu sniegšanu ierobežot, kas cenšas ierobežot cilvēku ceļošanu pāri robežām, bet atcerēsimies, kāpēc šādas tiesības vispār tika iz, izveidotas, un varbūt mums jāgūt mācība no tā, kāpēc vispār šādas patvērumu pieprasīšanas tiesības tika noteiktas pirmām kārtām. Tas notika pēc, otr, pēc otrā pasaules kara kad tika sadalīti, kad, kad bēgļu, ebreju bēgļu sadalīšana ar kvotu palīdzību izgāzās. Un ir vairāk nekā agrāk, jebkad iepriekš svarīgi atcerēties, ka karš Un uh, valstis, kas, krimina, kas vajā cilvēkus, rada izmisumu. Un tāpēc ir vajadzīgs aizstargāt cilvēkus, kas no šādām valstīm bēg. Ja vēlamies atcelt patvērumu pie saņemšanas tiesības, sadalot beigus tikai un vienīgi ar kvotu sistēmas palīdzību, tad es domāju, ka rezultāts būtu tāds, ka ļoti daži cilvēki saņemtu uh, aizsardzību. tiesības uz, bēg, tiesības uz bēgļu statu, uh, statusu līdz ar to faktiski netika piešķirts, ja viņi nebūtu iekļauti šai, ja viņi neietieptu šai, šais kvotās. Un tieši tāpēc jau pēc otrā pasaules kara šāda veida tiesības tika iedibinātas. Miljoniem cilvēku nonāk juridiski neskaidrās situācijās. Uh, cilvēki, kam netiek piešķirtas tiesības, no tā cieš, un pēc otrā pasaules kara to labi redzējām, cerējām, ka šāda situācija nekad neatkārtosies. Toreizēja apstākļi noveda pie bēgļu konvencijas pieņemšanas un arī zan pie ES un, nacion, un dalību valstu tiesību aktiem šai jomā. Ir ļoti daudz un dažādi iemesli, kāpēc cilvēki migrē. Nu, vai nu tāpēc, ka viņi to paši izvēlas darīt, meklējot labāku dzīvi, citi savukārt bēg no krimināla vajāšanas, no vajāšanas, no uh, vardarbības, no ieročiem. Uh, Un tad jautājums ir par to, kā tad labāk pārvaldīt starptautisko migrāciju un nevis kā to apturēt. Zviedrija ir īpaši svarīgi uzsvērt, ka tie mēri, ko šobrīd pieņemam, tie ietver, ko veidojam, ir jāveido tā, ka tie respektē pamattiesības, pamat cilvēktiesības un piedāvā tālākas attīstības iespējas, ko piedāvā migrācija kā process. Mēs dzīvojam sarežģītos laikos. Nekad agrāk nav bijis tā, ka tik daudz cilvēkiem piespiedu kārtā jādodas prom no mājām, no dzimtenes. Uh, no Zviedrijas skatu punktu raugoties, eh, tas viss ir novedis pie vēsturiska augsta patvērumu meklētāja skaita arī Zviedrijā pašā. 2015. gadā Zviedrija uzņēma 1036 eh, bēgļus. Tas, protams, bija ļoti sarežģīti gan pilsoniskai sabiedrībai, gan varas iestādēm. Kopīgiem spēkiem tomēr tie, kas ieradās Zviedrijā, varēja atbilstīgi uzsākt tālāku dzīvi, un statistika liecina, ka tas ir vienkāršāk eh, šobrīd nekā agrāk, jo mūsu tautsēmniecība ir spēcīga, bezdarbs samazinās un arī izglītības rādītāji ir labāka, neskatoties uz to, ka tik daudz bērnu ir iedušies un šobrīd mācās Zviedrijas skolās. Un viņiem, protams, ir ļoti dažāda iepriekšējā izglītība. Šobrīd ir vajadzīga tālāka solidaritāte un vienlīdzīga uzņemšanas apstākļi visā Eiropas Savienībā, lai pārliecinātos, ka tie cilvēki, kas ir pelnījuši starptautisku aizsardzību, to Eiropas Savienībā arī saņem. Mums ir vajadzīga laba uzņemšanas apstākļi visā Eiropas Savienībā un ir jānodrošina atbalsts valstīm, kas ir kara zonu kaimiņos. Tāpat nepieciešams pārliecināties, ka cilvēki var tikt pārmetināti drošā veidā ES dalību valstīs. Saņemot bēgļus saskaņā ar kvotu sistēmu, bēgļu uzņemšana pārmetināšanas procesas rezultātā, tie visi svarīgi pasākumi, bet to nevar izmantot kā aizbildinājumu, lai atteiktos no individuālu patvērumu piešķiršanas tiesību izmantošanas. Nedrīk, nedrīkstam uh, pieļaut to, ka cilvēki dodas šais bīstamajos uh, šajās bīkstamajās bēgļu gaitās pāri jūrām un nodod sevi mm, tirgot, cilvēku tirgotāju rokās. Cilvēkiem ir jāspēj legāli ierasties ēs un pieprasīt patvērums, jo citādi šies maršruti kļūs vēl bīstamāk, ar vien vairāk cilvēku ies bojā m, mm, pa ceļam. Ir nepieciešams tāds valsts publiski izmeklēšanu, kas ļautu identificēt atbilstīgus legāls ieceļošanas veidus un pieprasīt patvērumu, ļaujot cilvēkiem izvairīties no visām šīm briesmām un draudiem. jo šai, šim, šai pārceļošanai vajadzētu notikt drošā un sakārtotā veidā. Viņi varētu izmantot humanās vīzas vai īstermiņu uz, uzturēšanās atļaujas eh, tam brīdim, kamēr notiek pieteikšanās patvērumam varbūt jāsāk tādā nelielākā apjomā, nu vismaz sākotnē, bet katrā ziņā ir alternatīvas pašreizējai situācijai. Mums katrā ziņā jārespektē katra individu tiesības uz patvērumu pieprasīšanu un nevaram šeit tā tuvredzīgi raudzīties eh, uz šo patvērumu nepieciešamību. Zviedrijā ir virkni iespēju, kā likumīgi ieceļot valstī eh, studijas universitātē, ģimenes atvēl at, atkal apvienošanās Un tā tālāk, kopš 2008. gada Zviedrija izveidojas ļoti atvērtu sistēmu darba migrācijai, piemēram. Pirms šīs reformas iedzīvotāji arī mēdz ierasties Zviedrijā, bet toreiz viņa bija daudz saržģītākā situācijā. Viņi, darboja, viņi strādāja nelegāli, ar vai bez darba atļaujas, pārsvarā bez piekļuvas arī dažāda veida uh, juridiskām normām un tiesībām. Bet Tagad es uzņēmumi var nodrošināt kompetentus kvalificētus darbiniekus, atver, jo darba tirgus ir atvērts. Un tagad eh, tā ir viena pilnīgi normāla juridiski regulēta darba tirgus daļa. Zviedrijas uzņēmumiem tiek konstatēts, ir vajadzīgi, ir prasības pēc darba ņēmējiem, kas nav apmierināms vietējā tirgu. Tas attiec uz īpašām profesijām, eh, īpaši tieši uz ļoti augsti kvalificētiem, kvalificētiem darba ņēmējiem. Un, jāsaka, ļoti labus kvalificētus darbinieks var piesaistīt arī no ārpus Eiropas Savienības. Protams, ka ar migrāciju joprojām ir saistīts ļoti daudz problēmu. Tiem, kam aizsardzība vajadzīga, nereti to neseņem, trūkst legāli ieceļošanas ceļu, tā rezultātā cilvēki iet bojā, cilvēki tiek pārdot verdzībā, um, tirgoti, cilvēki tiek eksploatēti. Viņi tiek un viņu cilvēktiesības netiek ievērotas. Sievietes un bērni šajā gadījumā, tīpaši mm, nepilngadīgie bez pavadoņa, ir īpaši pakļauti riskiem šādā, šādos, šādas pārceļošanas gadījumā. Un tāpēc svarīgi, lai starptautiskās migrācijas normas strādātu labāk. Un nav svarīgi, lai viņi pārceļo tāpēc, ka viņus. Eh, tāpēc, ka viņus piespiež pārvietoties karš vai tāpēc, ka viņi pārvietojas labākas dzīves meklējumos. Nākamā runātāja nākamā runātāja pārstāv Portugāles parlamentu. Lūk, parlamentu, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsādātāji, runāšu portugāļu valodā. Paldies. Iesākumā vēlētos uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi ir šīs dienas sanāksme, jo globālā pakta panākumi lai arī tas nebūs juridiski saistošs instruments, tomēr pilnīgi noteikti būs atkarīgi no tās apņēmības entuziasmu, ko izrādīs to parakstījušās dalību valsts, cik lielā mērā tās īstenos paktā noteiktos mērķus. Par migrāciju šodien runās ir daudz, bet es domāju, ka mums jāpaskatās arī uz kopējo kontekstu - starptautiskā migrācija un migranti patiešām ir nu, tāds kā tāds izņēmuma uh, jautājums. 3,5% saskaņā ar or migrācijas organizācijas datiem no visiem pasaules iedzīvotājiem uzskatām par migrantiem. Nu, tātad lielākais vairākums tomēr nav migranti nenoliedzami. Migrācija ir parādība, kas eh, piedzīvota eh, jau no paša mm, cilvēces piedzimšanas brīža, ir vienmēr bijis, protams, intensīvāk, mazāk intensīvāk, migrācijas laika mainīsies eh, šī sarežģītība procesiem, ir mainīsies arī migrācijas uztvere cilvēku prātos. Un šī tieši šī mainot, mainot cenšamies uztverē tā, kas šajā gadījumā ir svarīga. Tā vietā, lai to uztvertu pozitīvi, Šobrīd to saskatām kā draudus. Ja skatāmies uz laika periodu pirms pārdesmit gadiem, tika runāts par nelegālu migrāciju un noziedzību vienā teikumā, bet atsevišķas populistiskas kustības pilnīgi noteikti burtiski izmantoja šādā veidā iedzīvotāju bažas un bailes. To viņi izmantoja to savā labā. Un migrācija kā parādība faktiski ir ļoti dabīga. Tas ir kaut kas pilnīgi dabisks, un tieši tāpēc šai globālajā paktā mums būtu jāsaskata arī šīs unikālās iespējas, ko migrācija piedāvā. Tās ļauj beidzot pielikt punktu visai šai vēlmei izmantot bailes. Mums ir jāpārauž šis burvju loks, kur nemitīgi tiek runāts par nelegāliem eh, migrantiem. Un mums ir beidzot jāatver likumīgi ieceļošanas maršruti, tā lai šie cilvēki nenonāktu krimināli organizētās noziedzības rokās. Tā ir unikāla iespēja. Unikāla iespēja atrisināt vienu no globalizācijas galvenajiem paradoksiem un izaicinājumiem. Redzam, ka notiek starptautiskošanās, liberalizācija, piemēram, attiecībā uz kapitālu pārvietošanos, precēm un pakalpojumiem, bet ne uz cilvēkiem. Nu, tā tad iznāk, ka tā loģika, kas tiek pievēr, piemērota cita veida brīvai pārvietošanās kustībai, netiek piemērota cilvēkiem un attiecīgi migrācijai. Migrācija ir pārnacionāls fenomens pēc, pats pēc sava rakstura, un tāpat laikā tiek pakļauts nacionālam e, regulējam tiesību aktos. Nu, vienā valstī šis regulējums striktāks, citur netik strikts bet loģika visur ir vienāda. Pārsvarā visi cenšas ierobežot, samazināt migrāciju un saglabāt valsts integritāti, nedalāmību, nu kā tādu pēdējo cietoksni nacionālai suverenitātei. Šim globālajam paktam vajadzētu piedāvāt iespēju apzināties faktu, ka mēs nekad nevarēsim apturēt šos eh, bēgļu paisuma viļņus ar kailām rokām. Tāpat arī nevarēsim nekad to izdarīt ar kaut kādiem uzbūvētiem mūriem. Tāpēc mums aktīvi jālīdzdarbojas, jāsadarbojas vienam ar otru, lai šos jautājumus risinātu. Divi komentāri, ko gribētu izteikt pavisam īsi. Pirmām kārtām ārkārtīgi svarīgi pievērsties pilsoņu individuālajām tiesībām, viņu tiesībām kā individiem. Tas ir tas pats centrālais punkts. Kāda tad ir atšķirība starp pilsoni un ārzemnieku, ārvalstnieku? Nē, tā ir tikai nacionālā robeža. Šī pati persona var kļūt par ārvalstu pilsoni burtiski diennakts laikā. Tas taču ir tas pats cilvēks, tas pats cilvēks, viena cilvēciska būtne. Migrācija būtu jāredz kā kopīgs izaicinājums, kas kopīgs visām atšķirīgajām dalībvalstīm. Un migrācijai vajadzētu kalpot arī kā potenciālam labklājības avotam. Un vēl gribēju pievērsties četriem konkrētiem aspektiem. Mums ir jācīnās pret noziedzīgām organizācijām. Tai jābūt mūsu prioritātei. Tā ir prioritāte, kas nezūd, un par to jādomā it visiem. Mēs nevaram ignorēt faktu, ka robežu kontrols jāveic striktāk, jo tie ir svarīgi soļi, lai kontrolētu šīs noziedzīgās organizācijas, bet ar to vien nepietiks Nepietiek apturam noziedzīgu darbību tikai pie robežām. Mums ir vajadzīgi juridiski eh, legāli maršruti migrācijai. Un tikai tādā veidā mēs patiešām apturēsim šo noziedzīgo organizāciju darbību. Un tā mēs palīdzēsim glābt dzīvības šādu legālu ieceļošanas eh, ceļu trūkums ir tas, kas cilvēkus grūž noziedznieku rokās, padarot šo situāciju vēl ļaunāku. Un, ir, un šī tirzniecība tādējādi tiek burtiski vēl tālāk uzkurināta, bet tā rada izmisumu, bezpalīdzību. Un tas ir būtiski tāds globāls tirgus, kas e, balstās uz pieprasījumu un piedāvājumu principiem. Mums jāpārliecinās, ka Eiropas valstis, it īpaši Eiropas valstis, apzinās, ka krīze, ar ko tās sastapsies turpmāk, būs nevis migrācijas krīze, bet gan demogrāfijas krīze. Tā ir tā krīze, par ko vajadzētu domāt jau šobrīd. Demogrāfiskās tendences, novecojusi sabiedrība, tās būs lietas, kas radīs apdraudējumus attīstībai un ilgspējīgai, ilgspējībai mūsu sociālās drošības sistēmā, un tāpēc migrācija piedāvā lieliskas iespējas lai, varā, lai mēs varētu uzturēt šo ekonomikas attīstību un darīt to ilgspējīgā veidā. Nelikumīga, savukārt nelegāla migrācija arī spēlēs būtisku lomu. Migranti gal galā nerada nedrošību, nē, nedrošību rada šīs noziedzīgās organizācijas, kur šobr kurām šobrīd burtiski palīdzam darboties tās ir galvenais apdraudējums mūsu drošībai. Nu, un, protams, tālāk apmetināšanas un sociālā politika migrantiem. Migranti pilnīgi noteikti nes līdzi pārmaiņas sabiedrībā. Tieši tāpat, kā tas notiktu jebkuru citu pārmaiņu gadījumā. Un tāpēc ir vajadzīga efektīva politika integrācijai, kas attiektos ne tikai uz tiem, ko mēs gaidām atplestām rokām, bet arī tiem, kas jau ir šajā sabiedrībā, tā lai sabiedrība varētu būt gatava pārmaiņām, varētu tās gaidīt un līdz ar to novērst, tiktu novērsta tāda potenciāla spriedze, kas var rasties cilvēkiem, ieras, cilvēkiem ierodoties, nu vai tā runā pretniska rakstura eh, spriedzi vai citādu. Un visbeidzot, mēs, protams, nevaram uz, uzņemt pilnīgi visus migrantus. Līdz ar to ir jābūt arī kaut kāda veida tiesībām bū, palikt savā valstī. Šādas tiesības arī ir jāgarantē. Bet tas šādas tiesības atgriezties savā valstī ir jāpiedāvā brīvprātīgi cilvēkiem, jādod izvēle. Migrācijas politika jāiet roku rokā ar tādu politiku, kas cīnās pret šos migrācijas izraisītāju uh, problēmu tās saknē, un vēsturiski to piedzīvojam reiz no reizes atkal un atkal - nedrošība, konflikti, pamatiesība pārkāpumi, ārkārtīga nabadzība. Tie ir tie iemesli, tie ir tie cēloņi migrācijas plūsmām, un tāpēc mums jātransformē, jāpārveido mūsu politika ārpolitikas jomā. Mums ir jābūt aktīviem, entuziastiskiem, ambicioziem, konfliktu risināšanā. Mums ir vajadzīgs politikas, kas ir daudz efektīvāks šai ziņā. Un mums jāraugās arī uz iekšpolitiku, vienalga vai tā būtu lauksaimniecības joma, tirdzniecība vai kas cits. Mums jāpārliecinās, ka mazāk attīstītās pasaules valstis patiešām var saņemt attīstības iespējas. Un patiešām tādējādi nodrošina šiem iedzīvotājiem vēlmi palikt savā valstī. Mums vajadzētu mazāk pievērsties robežu kontrolēji un dažādu veidu šo robežu kontroļu eksternalizēšanai, e, jo tādā veidā mēs efektīvi šo parādību nepārvaldīsim. Nē, likumīga un droša migrācija. iedzīvotājiem ir vajadzīgas saprātīgas iespējas. Daudz maz normāls iespējas labākai dzīvei. Un ja šādas iespējas būs viņu, eh, nebūs viņu pašu zemē, tad, protams, ka viņi kaut kur dosies. Paldies! Susā. Lielas paldies, Urbanādai Susas kundzei. Lielas paldies arī visiem runātājiem par jūsu Eh, interesantajiem komentāriem. Paldies arī par to, kā mēģinājāt pievērst mūsu uzmanību. Tagad došu vārdu visiem, kas vēlas izteikties. Un es vēlētos aicināt jūs nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Sāksim ar Valenciāno kundzi. Viņa pārstāv Spāniju šeit Eiropas parlamentā lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos norādīt, ka, protams, ka šis ir ārkārtīgi nozīmīgs pasākums. Mēs eh, priecājamies redzēt eh, mūsu vidū dalībās parlamentu pārstāvis, kas sadarbojas ar Eiropas parlamentu. Tas ir jo īpaši svarīgi ņemot vērā šo jautājumu, kas mums ir jāatrisina. Mēs vēlamies izveidot eh, globālo paktu migrācijai. Eiropas parlaments un jo īpaši sociāldemokrātu grupa ir izteikušies kritiski ne tikai par Eiropas Savienības politiku, bet arī par dalībvalstu politiku. Tieši tāpēc ir ļoti labi, ka šeit ir pārstāvēti dalībvalstu parlamenti. Noteikti, ka daudz ko var paveikt, un jo vairāk var paveikt tieši dalībvalstīs, nevis šeit parlamentā. Kā jau iepriekšējā runātāja norādīja, uh, Mums ir uh, jāatrisina Eiropas Savienībai izšķirošs jautājums, kas noteikti mūs nodarbinās vēl tuvākos gadus. Jautājums ir par to, kā mēs uh, runājam par migrāciju. Mums uh, vajadzētu arī saprast, ka ksenofobija un rasisms daudzās dalībvalstīs ir pieņēmuši arvien lielākus apmērus, un migrācija tiek izmantota kā um, kā iemesls. Daži vēlas virzīt uz priekšu savas intereses, tāpat arī ir politiskās partijas, kas to izmanto par iegānstu. Gal galā šeit ir runa par manipulāciju un arī par to, ka tiek līdz ar to nobīdīti malā citi temati. Tas tikai uzkurina rasismu un beigās viss tiek samests vienā katlā. Par ko īsti šeit ir runa? Mums vajadzētu skatīties tālāk nākotnē. Mums vajadzētu saprast, kāda varētu izskatīties Eiropas nākotnē. Vairāk eksperti ir norādījuši, ka migrācijas fenomens noteikti ievilksies. Mums vajadzētu izmantot citu pieju. Ja mēs vēlamies nodrošināt, lai solidaritāte nākotnē nepazustu. Pirmkārt, Gribētu mazliet papildināt to, ko teica vairāk runātāji, un tas būs drīzāk tāds kā jautājums. Gribu jautāt eh, padomus pārstāvim, vai tiks veidota kopēja Eiropas Savienības nostāja ANO. Vai Eiropas Savienība gatavos savu pozīciju tādā veidā, lai tā būtu pārstāvēta vienoti. Kādā veidā mēs palīdzēsim īstenot šos paktus? Vai tā būs starptautiskā migrācijas organizācija, kas to darīs, kas būs iesaistīta īstenošanā? Liels paldies! Gribētu norādīt, ka pagājušā gada 5. aprīlī tika sagatavota rezolūcija, kas tika iesniegta plenārsēdē, un tur ir runa par bēgļu un migrantu plūsmām un par EADD lomu tajās. Šo rezolūciju gatavoja divi referenti - Valenciāno kundze un Diezda Merskungs. Es vēlētos, lai jūs iepazīsties ar šo dokumentu, tas ir eh, ļoti labi sagatavots un tas eh, nemaz nav novecojis. Tātad tas ir tikai pagājušā gada dokuments, kur ir eh, aicināts koordinēt eh, starptautisko un Eiropas Savienības ārējo politiku migrācijas un patvērumu jautājumos. Tagad vēlētos dot vārdu Elenista Makakī kundzei no Grieķijas. Un patiešām nerunājiet ilgāk par divām minūtēm. έχουμε ένα, μια παγκόσμια σύμβαση για ασφαλή τακτική και κανονική μετανάστευση, θα πρέπει να... Tātad šis ir globālais pakts par droši sakārtot un legālu migrāciju, un galvenais mērķis ir aizsargāt bēgļu un migrantu tiesības, neskatoties uz viņu statusu. Šeit ir arī vairāki pozitīvi punkti, Te ir runa par to, ka mums ir jāaizsargā starptautiskās tiesības, jācīnās pret eh, rasismu. Ir jānodrošina arī piekļuvē pakāpojumiem, jāveicina tiesiskums, jāsniedz eh, palīdzība bēgļu valodā, jānodrošina bērniem labi apstākļi, jādomā par eh, jauniešiem, cilvēkiem ar invaliditāti, jāsniedz atbalsts uh, um, jauniešiem, jānodrošina darbs un tā tālāk. Dāmas un kungi, ir Grieķijā tas ir izraisījis milzīgu finansiālo krīzi. Mums ir uh, ļoti veiksmīga programma migrantu bērnu izglītošanai. Esam ļāvuši arī cilvēkiem bez dokumentiem strādāt, tas ir legāli. Esam arī atvieglojuši iespējas tiem cilvēkiem, kas ir pieprasījuši patvērumu, iegūt sociālās apdrošināšanas numuru un izmantot veselības aprūpas sistēmu. Mēs mēģinam arī panākt, lai migranti varētu pieteikties uh, bezdarba dienestā. Tāpat arī mēs uh, vēlamies uh, nodrošināt visu vajadzīgo, lai šie cilvēki varētu integrēties mūsu sabiedrībā. Ir dažādas solidaritātes kustības, atbalstu sniedz arī pašvaldības. Mēs ceram, ka integrācija līdz ar to būs pozitīva. Lielas paldies! Es izteicos mazliet ilgāk. Tagad eh, Pērēs Laparazāns no Spānijas senāta. Muchas gracias, disculpe, señora presidenta. Paldies, es atvainojos priekšsēdētāji. Esmu no Spānijas. Es eh, vēlētos jūs iepazīstināt ar situāciju mūsu valstī. Protams, ka šie pakti ir ļoti nozīmīgi. Migrācija ir eh, jā, jāsakārtotai, ir jābūt drošai un legālai. Es eh, gribētu uzsvērt man personīgi svarīgus jautājumus. Uzskatu, ka migrācija labāk jākontrolē. Un, protams, ka uh, Šeit ir arī sakars ar Eiropas Savienības ārpolitiku, jāatcerās arī par ASV un citām lielvarām. Bez tam ir jādomā arī par attīstības politiku. Jānodrošina labā sadarbība starp pasaules lielvarām, un tā savukārt balstās uz savstarpēju atbalsta sniegšanu migrācijas politikā mēs redzam, ka Āfrikas valstis sadarbojas ne tikai ar Eiropu, bet arī savā starpā. Mēs nezinām, vai ir noslēgti līgumi migrācijas jautājumos. Otrs jautājums, kas man liekas svarīgs, ir robežas. Spānijā esam daudz strādājuši pie robežu jautājumiem. Un šis darbs ir uh, jau vairākus gadus garš. Protams, ka mums ir jādomā arī par konkrētu valstu sadarbību ar izcelsmes valstīm un uh, pēc tam arī ar um, saņēmē valstīm, ir jānodrošina, lai iestādes varētu apmainīties ar informāciju un nodrošināt cita veida sadarbību. Eiropols un Eirojust arī būtu ciešāk jāiesaista. Tāpat arī ir jādomā par tiesībā aizsardzības iestādēm ne tikai mm, uzņēmē valstīs, bet arī trešajās valstīs. Tas uh, noteikti ļaus labāk īstenot šos paktus. Mēs uh, mēģinām apkarot eh, nelegālo migrāciju. Saprotam, ka migrācija ir labāk jāpārvalda, bet šeit vēl ir daudz darāmā. Lielas paldies! Tagad došu vārdu savam kolēģim Lopesam Agilāram. Paldies, priekšādētāji! Es gribētu vērsties pie visiem eh, paneļa runātājiem. Uh, Viņi visi uzsvēra, kā te ir runa par globālu fenomenu, te nav runa tikai par kādu īsu epizodi. Protams, ka migrācija ir globāls fenomens, tā nav krīze. Migrācija vienmēr ir pastāvējusi, bet pašlaik dzīvojam globalizācijas laikmetā, un tāpēc arī migrācija ir kļūst par globālu fenomenu. Mums ir jāsaprot, kā mēs varētu atbilstoši reaģēt uz šo izaicinājumu. Tieši šī iemesla dēļ iepriekšējā panelī es runāju par šo saikni starp to, ka mums ir jārisina šie abi globālie pakti. Un praktiski tas nozīmē, ka mums vajadzētu mainīt šo negatīvo tēlu, kas Eiropā saistās gan ar bēgļiem, gan ar migrantiem. Mēs eh, turpinam runāt par nelegālo migrāciju tikai tāpēc, ka nepastāv tāda lieta kā legāla, legāla migrācija. Nav nekādu legālu veidu, kā varētu iekļūt Eiropas Savienībā. Ja jūs vēlaties iekļūt Eiropas Savienībā, tad jums ir jādara tas nelegālai. Varbūt es šeit eh, izmantoju m, mm, tādus eh, agresīvus vārdus, bet mums vajadzētu mainīt šo pieeju. Mums vajadzētu sasaistīt visas dimensijas - attīstība, tātad iekšējā un arī attīstība, un šeit mums vajadzētu pavērt legālus ceļus. Vajadzētu pēc iespējas labāk izmantot eh, valstu tiesību aktu iespējas, piemēram, piešķirot humanitārās vīzas. Tas, protams, ir jādara saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem. Paldies, priekšādātāji, saka tagad eh, Martins Toledāno. Paldies, priekšādātāji. Es arī izteikšos eh, Spānijas vārdā, esmu no Spānijas parlamenta. Tātad mēs runājam par eh, drošas, sakārtotas un legālas migrācijas nodrošināšanu. Tātad Šeit ir runa par legālu, nevis nelegālu iebraukšanu. Uzskatu, ka tas eh, pēc savas būtības ir pozitīvi. Mēs eh, domājam, ka mums būs eh, vajadzīgs papildu darba spēks mūsu valstīs. Protams, ka mums ir jādomā par sabiedrības maiņu, tēm sabiedrības attieksmē ir jābūt daudz pozitīvākai. Mums eh, vajadzētu novērst to, ka um, bailes iedzīvotāju vidū tikai pieaug. Solidaritāte Eiropas Savienībā. Šīs uh, tipiskās valstis, kas uh, ir pirmās, kas saskaras ar migrantiem, piemēram, Spānija, ir pelnījušas atbalstu. Vajadzētu nodrošināt, lai šīs migrāntu plūsmas tiktu novirzītas pa konkrētiem ceļiem. Tieši tāpēc solidaritāte ir tik svarīga. Nedrīkst aizmirst, ka ir vairākas valstis, kas ir tipiskās valstis, kurās iebrauc daudz migrantu, un tieši tāpēc pret tām ir jāizturas savādāk. Protams, ka ir jādomā arī par izcelsmes valstīm. Iespējams, ka ekonomiskā situācija ir tik smaga, ka daudz cilvēki vienkārši tiek spiest migrēt. Tieši tāpēc mums eh, vajadzētu domāt par eh, attīstības politiku un mums vajadzētu parakstīt eh, um, nolīgumus, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Protams, ka šeit ir runā arī par dažādiem sabiedrības procesiem un vajadzētu vērsties arī pret negatīviem fenomeniem. Tagad Vācijas pārstāvis. Priekšsēdētājs kundze, godāmie kolēģi. Es eh, domāju, ka mums eh, vajadzētu runāt pavisam lietišķi. Es pārstāvu Vācijas eh, Bundestāgu. Un gribēju norādīt, ka migrācija ir visas pasaules fenomens. Tieši tāpēc mēs, protams, apsveicam to, ka ANO ir nolēmusi sākt nodarboties ar šo jautājumu un mēģina rast kopīgu risinājumu šai problēmai. Es eh, gribētu arī norādīt, ka Vācija ir uzticams un konstruktīvs partneris šajās debatēs. Mēs eh, noteikti mēģināsim eh, tuvākajos mēnešos un gados atrast šo risinājumu. Mm, pagājušā gadā, mm, īpaši kopš 2015. gada, mēs esam pierādījuši, ka mēs uh, varam rīkoties un varam izrādīt cilvēcību, humanitāros ideālus un tā tālāk. Protams, ka tam ir arī mm, negatīvas sekas, kas eh, parādījās arī eh, mūsu politiskajās debatēs. Prēntisa kungs norādīja, ka mums diskusijās ir jābūt eh, piesardzīgākiem. Liels paldies viņam par to. Nu, pretējā gadījumā mēs, protams, saskaramies ar ksenofobiju un neiecietību arī mūsu parlamentos. Mēs visi esam norūpējušies par to, lai patvērumā un bēgļu jautājumi tiktu um, skatīti tādā veidā, ka sloks tiek sadalīts vienmērīgi. Vēlējos norādīt, ka CDU partijā Vācijā Pastāv tāds viedoklis, ka diskusijas ir jāorganizē Eiropas līmenī, tāpēc es paldies par šādu pasākumu organizēšanu. Thanks to you. Uh, Mrs. Gomes. Paldies, eh, tagad Gomešas kundze. Es eh, vēlējos eh, piekrist Konstancai uh, Urbano Suisai. Uh, Viņa nav tikai parlamentārieta, viņa ir bijusi arī iekšlietu ministra, un tieši tāpēc viņa ļoti labi zina, ko viņa saka. Viņa saka, ka mēs nevaram vēju apturēt ar rokām, mēs nevaram apturēt migrāciju ar robežu kontroli. Te ir runa par migrācijas pārvaldīšanu, un tas ir jādara visiem kopā. Šeit eh, ir runa gan par Eiropas, gan arī par visas pasaules līmeni. Mums ir uh, jāmaina sabiedrības viedoklis. Migrācija mums ir vajadzīga, gal galā mums ir eh, demogrāfijas problēmas Eiropā, un mēs gūstam labumu no migrantiem. Mums eh, nevajadzētu turpināt eh, barot šos kriminālos tīklus, kas izmanto šo faktu, ka mums nav legālu un drošu ceļu nec migrantiem, nec bēgļiem, nec patvērumu meklētājiem. Mums ir šādas uh, legālas programmas, bet tagad tās ir absolūti izgājušas no kontrols. Gribu izmest izaicinājumu šeit eh, dalībvalstu parlamentu kolēģiem. Vajadzētu paskatīties, kādas programmas tad dalībās es šeit izvēršu. Tās ir tā saucamās zelta vīzes, eh, kaut kādas tur investoru programmas, un eh, tas absolūti apdraud Schengenas sistēmu, un īsnībā tas uh, padara uh, mūsu pilsonību par eh, prostitūtu. Tas nozīmē, ka eh, cilvēki, kuriem ir nauda, spēj samaksāt, lai nopirktu mūsu pilsonību. Mēs nevēlamies šādus atkritumus, mēs nevēlamies šo korupciju. Šīs ir naudas atmaskāšanas schēmas, mēs to nevaram atļauties. Mums vajadzētu pārvaldīt migrāciju un eh, vajadzētu ļaut cilvēkiem uzlabot savu dzīvi, viņi vēlas to darīt strādājot pie mums, un tas, protams, ir jādara visiem kopā. Mēs eh, nevaram to darīt ar šādām briesmīgām zelta vīzu programmām, kas eh, tiek izmantotas vairākās valstīs. Wow, finally we have some... Beidzot, kādas reakcijas no zāles? Tagad Zalana kungs no Ungārijas. Köszönöm a szót, elnök asszony, kedves kollégák. Előre bocsátanám. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Ah, gribēju uzsvērt, ka tagad es runāšu par migrantiem saistībā ar globālo paktu. Es nerunāju par bēgļiem, uz kuriem attiecas Ženēvas konvencija migrācijas uh, uh, pozitīvā ietekme šajā dokumentā tiek pārlieku uzsverta, pārlieku uh, uh, augsti novērtēta un uh, ne, netiek pievērsta uh, pienācīga uzmanība negatīvajām, ietek, negatīvajām sekām, ko saskārušās daudzas dalību valstis. Un tādēļ es Uh, nevaru piekrist ar uh, noteiktiem punktiem un aspektiem šajā globālajā paktā. Es nevaru piekrist tur, kur uh, globālā migrācija norādīta kā pozitīva lieta, vai ka ir jāveido droši un likumīgi migrācijas ceļi, tā lai arī ekonomiskie migranti varētu ierasties Eiropā. Es arī nevaru piekrist tam, ka ir norādīts, ka visām dalību valstīm ir jāuzņemās pienākums atbalstīt migrantus. Uh, Es arī nevaru piekrist tam, ka katras valsts pienākumam vajadzētu novērst a, tiesiskos un fiziskos šķēršļus a, likumīgai migrācijai. Visas valstis tiek a, aicinātas padarīt migrāciju drošu, sakārtotu un likumīgu. Tekstā ir uh, Uh, norādīts, ka ir uh, jācīnās pret migrācijas cēloņiem. Tas ir tā īpaši uzsvērts. Es domāju, ka katrai dalību valstī vajadzētu palikt iespējām regulēt migrāciju, kā tā uzskata par uh, atbilstošu savā konkrētajā valstī. Manuprāt, ir vēl viens runātājs pieteicies. Uzklausīsim arī viņa pieteikumu. Tātad. Thank you. Edita Funtner from. Edita Funtner no Slovākijas. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pôvodne som nechcela vystúpiť, ale... Ta... Paldies. Sākotnēji es nebiju plānojusi pieteikties runāt, tomēr uh, diskusija ievirzījās tādā gultnē, ka es nevarēju vairs nereaģēt Mēs pavisam nesen runājam, ka Eiropas schēmas nefunkcionē, bet tagad es dzirdu komentārus, ka tās ir bijušas brīnišķīgas. Es varu runāt no Slovākijas perspektīvas, un mm, es varu teikt, ka Slovākija varētu risināt savas problēmas darba tirgu, varbūt arī ar migrācijas palīdzību, bet Eh, es varu teikt, ka Slovākija ir viena no valstīm, kas ir uzņēmušas uh, ekonomiskos migrantus savā darba tirgu. Esam viena no valstīm Eiropā, piemēram, arī Bulgārija un Serbija to ir darījušas. Um, ir iezīmējušās gan arī reliģiskās atšķirības starp mūsu nācijām, un es ceru, ka šis uh, ceļš, ko tagad dalība valstis uzsāk, es ceru, ka tas nepiespiedīs valstis uzņemt obligātu skaitu ar bēgļiem vai migrantiem. Es ceru, ka par to mēs runāsim arī reālās valstu pieredzes kontekstā. Mani Uh, ir pārsteigusi vadošo Eiropas politiķu reakcija, kas faktiski šantažē noteiktas valstis Um, viņi drauda uh, izmest valstis no Eiropas Savienības tikai tādēļ, ka viņām ir atšķirīga nostāja par problēmas risināšanu. Uh, mēs saprotam, ka problēma pastāv, bet mums ir uh, dažādi atšķirīgas metodes, kā to risināt. Un, manuprāt, tādu valstu kā Čehijas, uh, Polijas, Ungārijas vai uh, Slovākijas um, vainošana un ka tās tiek, ka tām tiek draudēts, ka tās tiks izmest no Eiropas Savienības tikai tādēļ, ka viņu attieksme pret, zināmiem, visiem cilvēkiem ir citādāka. Priekšsēdētā, jā, ir pavisam skaidri iezīmējis, ka pastāv arī zināma spriedze Eiropas Savienībā, šajā parlamentā un arī Eiropā kopumā attiecībā uz migrāciju. Tomēr mēs esam saskārušies arī krietni vien lielākiem izaicinājumiem un grūtībām nekā šis. Mēs esam ļoti veiksmīgs reģions pasaulē, mums ir 28, drīz gan 27 dalība valstis, ir 500 miljoni uh, iedzīvotāji, kur ir augstākais lasīt prasmes līmenis, ir zemākais zīdaiņu mirstības līmenis. Esam izglītoti, mums ir mēs esam krietni vien veiksmīgāki nekā vairākums citu šīs planētas iedzīvotāju. Un mūsu spēkā noteikti ir atrast risinājums globālajai migrācijai. Ja mēs domājam par drošu, sakārtotu likumīgu migrāciju, to mēs varam izdarīt, un arī noteikti mums ir jāuzņemās sava atbildības daļa un jāstrādā ko visiem kopam. Kā jau pana, viens no panelistiem runāja un teica, tad neviena valsts nevar to paveikt viena pati. Bet kopā mēs esam stipri un kopā mums izdosies. Man šķiet, ka šī bija ļoti interesanta diskusija dzirdējām, ka ir viedokļu atšķirība, ir uh, viedokļu atšķirības starp valstīm un arī kolēģiem no dažādām valstīm, bet domāju, ka esam guvuši labāku sapratni, un es ceru, ka mums ir izdevies gūt lielāku cieņu vienam pret otru. Un ar šiem noslēguma vārdiem es saku paldies visiem par dalību šajā panelī, un tagad došu sanāksmes vadības grošus. Uh, Šuikas kundzei, kas ir AFET komitejas priekšsādātāja vietniece Eiropas parlamentā. want to get everyone. Yeah, yes, yeah. Dear colleagues, if you want to take your... Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas pēdējā sanāksmes daļa, un tad varēsim arī noslēgt darbu. Zinu, ka visi ir noguruši. Lūdzu, ieņemiet savas vietas, lai varam pabeigt darbu. Thank you very much. Hello, everybody. Paldies. You know, we now come to the final part. Kā jūs zināt, tagad esam nonākuši pie pēdējās sadaļas šajā sanāksmē. Pirms vēl uzklausīsim noslēguma komentārus no Libe komitejas priekšsēdētāju un manis gribētu dot vārdam Žakam Jakumīnī. Viņš pārstāv Eiropas ārējās darbības dienestu. Tātad Marks Čakumīnī. Vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Sākumā teikšu paldies organizētājiem par ļoti svarīgo diskusiju, kas notiek īstajā laikā. Uh, uzreiz pēc a, abu globālo paktu pirmā versija prezentācijas un sarunu uzsākšanas. Mēs atzinīgi vērtējam Eiropas parlamenta aktīvo iesaisti, jo īpaši šīs komitejas aktīvo iesaisti, kā arī nacionālo, par, nacionālo parlamentu iesaisti diskusijā. Šī diskusija iesaista visas a, iesaistītās puses un a, arī parlamentu iesaistu, tas ļauj startautiskajai kopienai sagatavot visaptarošus globālus paktus, kurā pausta nostāja, kas, ko varam atbalstīt mēs visi. Ņujorkas deklarācija bija stūrakmens, kas izvirzīja tāds pagrieziena punkts, kas no, nu, ielika migrāciju globālajā darba kārtībām. Te ir runāts par solidaritāti, kopīgu atbildību, multilaterālismu un iesaisti. Tie ir vadošie principi, uh, uz kā tiek balstīta globālā ietvara veidošana, reaģējot uz migrāciju. Kā jau vairāk ir runātāji šo pēcpusdienu pieminēja, tad uh, pašlaik 65 miljoni visā pasaulē ir piespiedu kārtā pārvietot visā pasaulē. Viņi ir vai nu mm, bēgļi vai iekšēji pārvietots personas. Uh, visā pasaulē ir uh, miljoniem mēgļu. Uh, Eh, bet arī miljoniem migrantu. Daudz no viņiem eh, likumīgā veidā pārvietojas. Eiropas parlaments ir izveidojis ilgtermiņa stratēģiju balstoties uz solidaritāti un partnerību. Dzīvību glābšana vienmēr ir bijusi galvenā prioritāte. Mēs eh, strādājuši, lai pasargātu bēgļus, migrantus un cīnījušies pret uh, cilvēku kontrabandu. Uh, tāpat arī ir veidoti likumīgas migrācijas ceļi uz Eiropu. Tāpat arī ir izvērsta cīņa pret migrācijas cēloņiem un iekšējo pārvietošanu ar jaunu instrumentu ieviešanu, piemēram, ir sagatavoti trasta fondi, ir arī Eiropas investīcija plāns, kurā a, galvenais fokus ir uz jauniešiem un darba vietu radīšanu. Eh, ir veidota visaptvaroša pieeja, kas ir radījis pozitīvus rezultātus, un tagad tā, eh, varam izmantot šo pieredzi arī sagatavojot jaunos a, eh, globālos paktus. Nogaidoša pozīcija neļaus mums radīt risinājums. Esam pārliecināti, ka visas valstis, gan izcelsmes valstis, tranzīta valstis un galamērķa valstis a, var sniegt savu ieguldījumu, veicinot ciešāku starptautisko sadarbību. Pirmā diskusijas daļa tika veltīta globālajiem paktam par bēgļiem. Mēs atbalstam ANO viņu svarīgajā darbā, izstrādājot uh, uh, globālo paktu par uh, vispusīgu, holistisku pieeju attiecībā uz bēgļu jautājumu. Un runātāji arī norādīja, ka solidaritāte un miljonu cilvēku dzīvi uzlabošana ir ārkārtīgi svarīgas ir jādala gan sloks, gan atbildība, ir jārespektē starptautiskās cilvēktiesības, to principi, un tam visam ir jābūt uh, pamatā nākotnes globālajam paktam bēgļi, bēgļiem. Lai nodrošinātu iekļaujošu globālo paktu, kurā ir iekļauti konkrēti pasākumi un ņemtas vērā arī dalībvalstu paustās bažas, mazinot uz tām izdarīto spiedienu. Runājot par globālo pankaktu par migrāciju, mums bija tā privilēģija dzirdēt uh, vēstnieku viedokli. Viņi ir uh, uh, atslēgas spēl līdzkoordinātori šajā globālajā procesā. Un es domāju, ka līdz šim paveiktais ir lielisks pamats tālākām diskusijām. Priekšlikums ir visaptvarošs, līdzsvarots, ir ņemtas vērā gan izcelsmes, gan tranzīta, gan galamērķu valstu intereses. Un kopā Tas nodrošina uh, kopīgā mērķa sasniegšanu, proti drošu sakārtot likumīgu migrāciju. Mēs atbalstam šos cilvēktiesībām un cilvēkiem vērstu pieeja, kas ir ārkārtīgi svarīgi cilvēkiem, mazaizsargā, mazaizsargātiem cilvēkiem, jo īpaši bērniem. Tāpat ir atzinīgi vērtējam to, ka ir ņemt vērā dzimumu aspekti. Mēs uh, atbalstam visus uh, priekšlikums, kas vērsti, lai izjauktu cilvēku kontrabandas tīklus. Esmu pārliecināts, ka būs nepieciešams tālākas diskusijas, lai vairāk arī precizētu jautājumus paktā, piemēram, kā stiprināt sadarbību, lai veicinātu likumīgu migrāciju. Tāpat arī būs runāt par valstu pienākumiem, veicināt atpakaļ, tātad atpakaļ atgriešanas jautājumos. Uh, ir jāņem vērā arī migrantu vajadzības, respektējot sabiedrības vērtības un vajadzības. Tātad tās sabiedrības, kas uh, vai nu uzņem migrantus, vai arī sabiedrības izcelsmes valstā, valstīs. Te jāpieskarās tādiem jautājumiem kā integrācija, darba tirgu sociālā kapacitāte. Un visbeidzot, mēs turpinam atbalstīt starptautiskās migrācijas organizācijas vadošo lomu šajā darbā un ANO sistēmā. Nedomāju, ka man ir jāatgādina, ka partnerība un iesaiste ir mūsu vadošie galvenie principi. Eiropas Savienības un ANO darba grupas izveide, lai risinātu situāciju Lībijā. Tas ir liels piemērs tam, ko mēs varam panākt arī sadarbojoties ar citiem partneriem migrācijas jomā. Gribu teikt paldies Eiropas parlamentam par pausto atbalstu vispārīgajā diskusijā. Paldies par jūsu iesaistu šajā procesā. Ārējās darbības dienas turpinās savu darbu. Mēs turpināsim atbalstīt Bulgārijas prezidentūru. Un mēs turpināsim Eiropas parlamentu uh, informēt par notikumu attīstību. Un uh, ceram, ka martā varēs tikt pienā, pieņemta plenāra rezolūcija. Paldies Žakomīnī kungam. Ļoti interesants pārskats. Paldies par to, ka turpināt sniegt mums jaunāko informāciju. Es ceru, ka tas novedīs pie rezultātiem. Un tagad es došu vārdu Libe komitejas priekšstādātajam Klodam Morais kungam viņa noslēguma komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu pavisam īsi, kolēģi. Diena ir bijusi gara, visi ir noguruši gribēju pieskarties pavisam ātri tikai pāris punktiem. Pirmkārt, liels paldies Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, jo īpaši tiem, kas palika līdz pat sanāksmes beigām. Globālo paktu process ir viens no vissensitīvākajiem un sarežģītākajiem jautājumiem nacionālajiem parlamentiem un arī individu individuālām dalību valstīm. Mēs to ļoti labi apzināmies. Mēs saprotam, ka arī pašās dalību valstīs ir dažādi viedokļi, to arī šodien dzirdējām. Ir dalību valstis, Uh, kuras saskaras ar dažādiem migrīci, migrācijas uh, posmiem, kas ir dažādā, dažādās uh, situācijas, vai nu tā ir Grieķija, Itālija, mēs dzirdējām Portugāles teikto, mēs dzirdējām arī Višagradas valstu viedokli. Uh, mūsu parlamentā ir šo dalību valstu pārstāvji, arī mēs strādājam pie likumdošanas jautājumiem, mēs apzināmies, kādas ir problēmas. Mēs saprotam, kas izraisa migrāciju, mēs saprotam, kur rodas problēmas. Bet tagad ir jāsaprot, ka ir divi globāli pakti, pie kā pašlaik strādā, notiek nu, darbs, un mums tajā ir jāiesaistās institūcijām Eiropas Savienībā, gan padomē, gan dzirdējām arī no ārējās darbības dienesta, dzirdējām Eiropas komisiju, bet arī parlamentam ir jāiesaistās, lai visi likumdošanas akti, pie kā pašlaik tiek strādāts, patvērumu un migrācijas jomā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs iesaistamies, lai mēs izsakām savu viedokli par diviem globālajiem paktiem, un, manuprāt, šis ir bijis ļoti liederīgs process. Ir bijis ļoti liederīgi dzirdēt tiešā veidā jūsu viedokli. Protams, tas nav vien, vienkārši, bet ir ļoti svarīgi, ka tas notiek, un mums tas ir jāturpina. Un tagad, ko lai mēs darām tālāk? Parlaments, sagat, Eiropas parlaments sagatavos rezolūciju martā. Cerams, ka tā būs pēc iespējas līdzsvarotāka. Libe komiteja, kas strādā pie likumdošanas jautājuma, un Šuikas kundze pieminēs arī aspekts, pie kā strādā ārlietu komiteja. Decembrī mēs bijām Marokā, bet mēs arī vēl plānojam organizēt sanāksmes par globālajiem paktiem. Mēs turpināsim strād, sadarboties ar gan AFET komiteju, gan cilvēktiesību apakškomiteju ir paredzēta viedokļa apmaiņa 25. aprīlī Mēs uh, centīsimies sadarboties, lai process būtu pēc iespējas visaptvarošāks. Mēs saprotam, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums daudzās dalībvalstīs. Tas ir svarīgs jautājums arī institūcijās. Šodienas sanāksme neatrisināja visas problēmas, bet mēs tiešām ļoti augsti vērtējam to, ka jūs atradāt laiku, lai pievienotos mums šodien un sniegt savu ieguldījumu globālajā procesā. Ir ļoti svarīgi. Uh, lai Eiropas Savienība būtu aktīvi iesaistīta. Paldies visiem par dalību. Es noteikti ļoti daudz šodien uzzināju par situāciju dalību valstīs. Paldies! Un tagad došu vārdu atkal kolēģiem sanāksmes noslēgšanai. Paldies, Marājas kungs! Paldies, Klon! Paldies par jūsu noslēgumu komentāriem! Uh. Bet paldies ne tikai par vārdiem, bet paldies arī par visu šo ļoti rūpīgo darbu, ko Libe komiteja veic. Jo Libe komiteja ir tā, kurā notiek lielākā daļa no, no likumdošanas darba. Uh, dargie kolēģi, Nacionālā parlamenta pārstāvi, es uzskatu, ka šī diskusija bija ārkārtīgi svarīga. Ne tikai tādēļ, ka globālo paktu process ir ļoti svarīgs jautājums, uh, bet arī tādēļ, ka dalība valstis, kas uh, ir uh, vadošajās lomās starp valdību sarunās. Klots jau teica, ka šī ir ļoti aktuāla tēma visās mūsu valstīs. Šodien arī dzirdējām ka ir Eiropas Savienībā ir jāuzņemas vadošā loma strādājot pie globālajiem paktiem. Lai šo lomu varētu uzņemties Eiropai, ir jābūt vienotai, mums ir jārunā vienā balstī, balstoties uz mūsu kopīgo redzējumu. Kā jau vairāk kā šodien dzirdējām, tad neviena valsts nespēs viena pati problēmas atrisināt. Šīs sanāksmes mērķis bija veicināt nonākšanu pie kopīga redzējuma. Turpināsim diskusiju tuvākajos mēnešos. Un arī sagatavojot kompaktu, tātad paktu pieņemšanu, kas ieplānot darba, darba gada otrajā pusē. Mēs nevaram to atstāt tikai valdību ziņā, risināt globālās migrācijas problēmas un piespiedu pārvietošanu. Mums kā parlamentāriešiem ir jāiesaistās, mums jāsniedz palīdzība, mēs gribam, lai arī mūsu balss tiek diskusijās sadzirdēta. Un noslēgumā Gribēju pateikties visiem runātājiem, paldies Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, paldies, ka pievienojāties mums šajā starpparlamentārajā sanāksmē. Lielas paldies par jūsu izcilo ieguldījumu. Vēlreiz paldies un lai visiem jauks vakars!